Good morning, everybody. Labu rītu visiem, saka priekšādātāji, sāksim darbu. Un to sāksim ar prezentāciju par ASEAN cilvēktiesību mehānismu. Šo pētījumu sadabojas Vitits Muntabhorns un viņš strādā lūk pie ASEAN cilvēktiesību mehānismu attīstības. Šādu, šādu pētījumu pieprasīja politikas departaments, pamatojoties uz 2011. gada prasību. ASEAN reģions, nu, ja tā var teikt pašā iesākumā, un vakar jau dzirdējām, ir ārkārtīgi interesants arī mūsu reģionam. Vēlamies ar to sadarboties un redzēt, kā reģionālās struktūras tur attīstās un virzās uz priekšu. Šis pētījums ir ļoti, manuprāt, liederīgs, lai mēs varētu padziļināt savus zināšanas un eh, izstrādāt dziļāku politiku attiecībā uz ASEAN reģionu. ASEAN starpvaldību konference cilvēktiesību jautājumos 2010. gadā tika izveidot, un tā nu, tad ir autoritatīvais orgāns, kas eh, strādā pie visiem šiem jautājumiem reģionā. Tam uzticēts, šai padomē uzticēts uzdevums nākt klajā ar ASEAN cilvēktiesību deklarāciju, kas ir nākamais solis cilvēktiesību aizsardzībā reģionā. Un, ja pareizi saprotu, profesori, tad jūs esat ļoti cieši sekojis līdzi šīs konferences jeb um, padomas darbam un palīdzējis viņiem gatavot šo ASEAN cilvēktiesību mehānismu. Jūs esat um, līdzpriekšsādātājs pilsoniskās sabiedrības darba grupās, kas darbojas šī mehānisma ietvaros. Uh, Un Domāju, ka vispirms uzklausīsim jūs, dosim jums vārdu, lai jūs tad izklāstat, kādi ir galvenie pētījumu secinājumi, un pēc tam rīkosim diskusijas. Mūsu vidū ir, ir Izabela Aradona, viņa ir no Amnesty International, un viņa ir pro, darbojas programmā Āzijas un Klusā okeāna valstīm. Jūs esat, tā teikt, nevalstisko organizāciju balss šeit. Un tāpat šeit ir vēl arī uh, pārstāvis no Eiropas ārējās darbības dienesta, kas darbojas ar šo reģionu. Iesojoties pie jums. Tāpat šeit ir Filips Fernandes. Viņu gan nepazīstu, bet, nu, acīm redzot, viņš vēl tikai ieradīsies. Un tā tad, profesori, lūdzu, jums vārds. Labrīt! Labrīt visiem! Ļoti atvainojos par savu balsi, bet, eh, nu, pa, briesmīgi saukstējos ceļā no Bankokas uz šeieni. Un, nu, pat biju, jo tur, nu, pat biju uz ASEAN mm, cilvēktiesību padomus sanāksmu, kur strādājam pie deklarācijas, nu, un balsi esmu gandrīz pazaudējis. Bet, lai kāds arī nebūtu, ļoti priecājos būt šeit un stāstīt jums par pētījumu. Uh, Eh, din ASEAN tika veidots 1967. gadā, un šobrīd tajā tā ietver desmit valstis, tik dažādas kā Mjānma līdz un Brunēja šīs valstis ir gan demokrātiskas, gan nedemokrātiskas, un cilvēktiesību eh, īstenošana šajā reģionā ir ārkārtīgi atšķirīga vienā valstī un citās. Lai arī cilvēktiesības netika iekļautas kopējā nu, nu koncepcijā Bankokas deklarācija, ar ko tika veidot ASEAN organizācija, šobrīd, jāsaka, tas ir daudz redzamāks jautājums. Piemēram, ASEAN valdības izmantoja eh, iespēju 2004. gadā, kad tās eh, integrē ideju par sieviešu un bērnu eh, cilvēktiesībām kopējā rīcības plānā, kas tika pieņemts Lausā. Tam sekoja pirmās cilvēktiesību deklarācijas šajā reģionā, kas vēsturiski bija pirmās, respektīvi ASEAN e, migrantu darbinieku tiesību aizsardzības deklarācija. Tālāk process virzījis priekš tas, ka tika izveidot ASEAN harta, kas bija tāda kā konstitūcija šim reģionam. Tas notika 2007. gadā. Pamata, eh, pamata panti ASEAN hartā aicina izveidot reģionālu cilvēktiesību struktūru augstā līmeņa paneļu pārstāvi, izstrādāja atsaucas uh, punktus, un es biju tas, kas palīdzēja viņiem šajā darbā. Darbs tika noslēgts 2009. gadā, un tika izveidots oficiāli galvenais cilvēktiesību orgāns, struktūra asēnu starpvaldību komiteja cilvēktiesībām. Tas notiek 2009. gadā. Paralēli savukārt tika izveidot divi sektorāls struktūras asēnu komisija sieviešu un bērnu tiesību jautājumos un asēnu komiteja migrantu darbinieku tā, tiesību jomā. Runāšu par abiem šīm sektorālajām struktūrām pēc brīža, bet iesākumā vēl gribētu norādīt, ka, lai kādus mehānismus mēs izmantotu, tie, protams, ir jāskat kopējā kontroļu kontekstā, īpaši ņemot vērā, kādas ir varu struktūras un cik viegli ir varu izmantot ļaunprātīgi. Un tāpēc parlamentārieši un citi interesēto pušu, kā piemēram pilsoniskā sabiedrības loma un pat ANO loma šajā reģionā, var būt ārkārtīgi svarīgi, jo tās ir tās, kas nodrošina pārbaudu un uzraudzību. Un ļaujiet man pievērsties šai uh, lietai. Nu, pirmām kārtām masēm starpvaldību cilvēktiesību komiteja, jeb AICHR uh, uh, ir saskaņā ar reglamentu ir paredzēta, ka komiteja ir desmit pārstāvju struktūra ar vienu pārstāvju no katras ASEAN valsts. Uh, šī struktūra tiešā veidā atskaitās ASEAN um, ārlietu ministram un tās augšgalā ir uh, Um, ASEAN valstu valdību vadītāji. Turklāt šī struktūra ir mandāts izstrādāt darba plānu un pārskatīt mandātu ik piecus gadus pēc tam, kad tas oficiāli ticis nodibināts. Struktūras mandāts ir veicināt e, veicināt, veicināt cilvēku tiesību veicināšanu, nevis tik daudz aizsardzību. Nu, tas nozīmē, ka te runājam par sabiedrības apziņas celšanu, uh, Eh, kapacitātes veidošanu un eh, valstu, par, valstu piedalīšanos dažādās cilvēktiesību konferencēs, kas attiecas uz aizsardzības funkciju salīdzinot ar citiem globāliem reģioniem. Reģionālajai komitejai tomēr vajadzētu būt iespējai saņemt sūdzības tajos gadījumos, kad valsts iekšienē iespējas ir izsmelts, tāpat tai vajadzētu pilnvars izmeklēt situācijas, uzraudzīt cilvēktiesību īstenošanu un tāpat arī e, mandāts apmeklēt e, valstis. E, bet neviena šāda pilnvara netiek piedāvāta šīs struktūras reglamentā, un tomēr gatavojot eh, atsaucas punktus, jeb reglamentu, tika paredzēta iespēja šādas pilnvaras piešķirt, par to runāja vairāku progresīvāku valstu pārstāvi, bet diemžēl viņa idejas tika noraidīts. To noraidīja vairākums pārējo valstu. Un tāpēc šis aizsardzības leņķis tomēr ir tāds diezgan neskaidrs, un pilnvaras šobrīd ietver tikai dialogu un iesaistīšanos uh, darbā ar pilsonisko sadarbību un nevalstiskām organizācijām, bet tas arī lielākoties ir tikai norādīts šis šīs funkcijas nevis skaidri un gaiši noformulētas. Struktūra pavadīja sākotnējo fā darba fāzi, izstrādājot darba plānu, un notika diskusijas par dažādiem iekšējiem dokumentiem attiecībā uz tās darbību. Visbūtiskākā darbība komitejas eh, darbā šai fāzē bija sadarbu, sagatavot nesaistošu ASEAN deklarāciju par cilvēktiesībām ar mērķi veicināt ASEAN uztveri attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem un šī koncepcijas eh, redzamības palielināšanu. Varētu domāt, ka tādas veidas strīdzīgi, strīdīgi jautājumi, kas skar eh, politiskās tiesības, tāpat arī dažādi veidi ierobežojumus eh, tiesībās šajā reģionā un eh, valsts likums, protams, ir nozīmīgi šādā kontekstā. Tik identificēta virkne jautājumu strādājot pie piecu gadu darba plāna, kas paredzēts laikam no 13. līdz 15. gadam, piedāvā atsevišķas darbības cilvēktiesība aizsardzībā, piemēram, korporatīvo sociālo atbildību, migrāciju, cilvēku tirzniecību, bērnu karavīrus, tiesību tiesības, sieviešu bērnu tiesības konfliktu un dabas katastrofu gadījumos tiesības uz veselību, tiesības izglītību, tiesības uz dzīvu mieru. Ar, nu, zinām, radošu pieeju, vadības uzņemšanos šāda veida veicinošas darbības varētu iestrādāt arī aizsardzības aspektus. Turklāt šī komiteja īstenoja arī konsultāciju ar NVU, tas notika jūnijā šogad, un notika otrs sanāksme arī septembrī, un es tur piedalījos uh, strādājot pie iespējamās cilvēktiesību deklarācijas. Otrām kārtām ASEAN sieviešu un bērnu tiesību aizsardzības komiteja eh, ir eh, ir nākamā struktūra, par ko runāšu. Vērts norādīt, ka divas starptautiskas cilvēktiesību konvencijas, ko parakstījušas visas ASEAN valstis, ir eh, diskriminācija, novē, diskriminācija novēršana pret sievietēm konvencija un bērntiesību konvencija. Uh, Eh, tas, protams, piedāvā dažādu veidu kopēju pār, pār, plānošanu. Reglaments šai struktūrai tika pabeigts 2010. gadā, komitejā ietilps 20 pārstāvi, daļa no tiem specializējas sieviešu tiesībās, pārējie bērnu tiesībās. Ik, gad, ik gadus iet, tiek iesniegts pārstakats ASEAN eh, sociālās labklājības un attīstības ministriem, kas attiec uz mandātiem un funkciju, tad šis, eh, tad 5. pantā še, šīs struktūras reglamentā paredzēts veicināt starptautisku instrumentu īstenošanu, aizsargāt runā sieviešu un bērnu tiesību labā, piedalīties ziņojuma sagatavošanā par cilvēktiesību nolīgumiem un tāpat arī vākt datus, veicināt kapacitātes veidošanu, e, pārskatīt nacionālos likumus un prakses, tāpat arī veicināt pasākumus, kas, e, par, kas paredzētu, lai novērstu vardarbību pret sievietēm un bērniem, tostarp e, runājot par upura aizsardzību un, un, un tam līdzīgi. Sākotnējais darbs izstrādāts laikam no 2012 līdz 2016 gadam, un to ir ietekmējis arī da, sad, ietekmējis sadarbība ar īpašo pārstāvu no ANO eh, vardarbība pret bērniem jautājumiem, tātad ap, cenšoties apkarot šo eh, struktūru. Paredzēta starpsektoru sadarbība. Trešais. ASEAN komiteja. E, ASEAN deklarācijas īstenošana attiecībā uz migrantu strādnieku aiz, tiesību aizsardzību. 2007. gadā ASEAN pieņēma deklarāciju par migrantu eh, darba ņēmēju tiesībām, kā jau minēju, tas kalpoja par pamatu ASEAN komitejas izventošanai šai ziņā, un reglaments tika nu, izstrādāts un darbs pie tā pabeigts 2007. gadā un tika izveidot šis sektorālā struktūra. Un lai arī tā, šī struktūra tika izveidot ātrāk par iepriekšējiem divām, tās eh, darba aptvērums ir daudz šaurāks un tas mandāts ietilpst, tik, mandātā ietilpst tikai deklarācijas īstenošana un netiek uzņemt netiek paredzēta loma aizsargāt migrantu tiesības plašākā ziņā. Šeit ietilps desmit personas, viens pārstāvs no katras valsts, tāpat arī pārstāvi no ASV sekretariāta. Atskaitīšanās notiek um, at, vecāku, vecāku līmeni ierēģņu sanāksmē ASEAN. Darba plānā paredzēti šādi jautājumi. Um, migrantu darba ņēmēju tiesību aizsardzība, viņa aizsardzība pret eksploatāciju, Tāpat arī migrācijas pārvaldības eh, veicināšana, ASEAN valstīs reģionālās sadarbības veicināšana, cilvēku tirnicības novēršana, kā arī um, ASEAN instrumentu īstenošanu. Ļoti daudz laika paredzēts, lai izstrādātu šo ASEAN darba ņēmēju konvenciju un deklarāciju. Un tas e, joprojām ir jautājums, kas nav pilnībā noslēgts. Kas ir tad uz pārējiem ieinteresētajām pusēm? Nacionālā līmenī tad ļoti aktuāla cilvēktiesība aizsardzības joma, protams, ir tieši nacionālā līmenī. Šeit paredzēta virkne pārbaudas un kontrolas, kam vajadzētu darboties to starp, te vajadzētu būt um, efektīvam un pieejamai tieslietu sistībai, cilvēku līdzdalībai, pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm, parlamentārai demokrātijai un efektīvi pozitīvi Nacionālo cilvēktiesību institūciju lomai. E, četras valstis - Indonēzija, Malēzija, Taizem un Filipīna - šobrīd ir izveidojuši Nacionālas cilvēktiesību komitejas, kas ir starptautiski uz, e, atzīts par neatkarībām un darbojas kā cilvēktiesība aizsardzības struktūras pavisam tiešā jomā. Mjanmā pavisam nesen arī tika izveidot Nacionālo cilvēktiesību komiteja, bet tā vēl nav starptautiski atzīta. Tas notika tikai pirms trim nedēļām svarīgi, ka šīs četras atzītās e, komitejas jau ir saņēmušas sūdzības no upuriem. Tās nodarbojas ar cilvēktiesību īstenošanu, izmeklē situācijas, veic apmeklējumus uz vietām, lai konstatētu faktus. Tāpat arī piedāvā rekomendācijas. Taizemes Nacionālā komisija tāpat ir pilnvarota iesniegt prasības tiesās upuru vārdā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Nacionālās cilvēktiesību institūcijas e, kā, kā pie, iekļaujoši mehānismi asen atbilstīgi darbotos un varētu tiešā veidā izpildīt savu lomu. Daži no šīm komitejām debatējam, ir mēģinājuši piedāvāt liberālu pieeju arī reliģijas interpretācijas jomā un minoritāšu aizsardzībā, piemēram, Indonēzijā un Malaizijā. Uh, pat tajos gadījumos, ka tās ir sastapušās ar konservatīvu attieksmi no sabiedrības puses. 2007. gadā tās nāca klajā ar sadarbības deklarāciju, kas ļauj uzsākt darbu pie kopējām programmām. Dar šajās programmās tiek iekļaut dažādi veidi pasākumi, kas vērsti pret terorismu, um, palīdz veicināt sociālās ekonomiskās tiesības un tāpat, cīnās, tāpat arī cīnās pret cilvēku, ties, pret cilvēku tirzniecību. Pieci Piektais punkts parlamenti. Viena no ilgspējīgām īpatnībām ASEAN ir tas, ka tā ir faktiski starpvaldību organizācija. Lai arī tiek iekļauts vairāks atsaucis uz, uz tautu, uz sabiedrību, tad tomēr eh, struktūrā nav nekāda veida tautas pārstāvības. Un nacionālajiem parlamentiem, protams, arī šajās valstīs nebūtu nav tik demokrātiski, kā mēs varētu iedomāties, ņemot vērā konkrētā reģiona īpatnības. Skatoties no parlamentāriešu skatu punkta nacionālā līmenī ASEAN struktūrās un attiec, viņu attiecībām ar Eiropas parlamentu, jāatzīmē, ka ir fórums, kur tie periodiski arī tie, kas tiek īstenot šādas tikšanās ASEAN ietvaros, piemēram, Āzijas Eiropa parlamentārās partnerības sanāksme, jeb ASEP. 2010. gadā Briselē tika īstenots fórums, un nākamā sanāksme notiks. Uh, nākamajā mēnesī. 2010. 10. gada sanāksmē pārsvarā tika runāts par ekonomisko un finanšu krīzi. Tiešākā veidā par asēnu parlamentāriešiem runājot, es domāju, ka jāceras, ka šeit pastāv saikne starp parlamentāriešiem jau šobrīd, pat ja tā šobrīd vēl neveido daļu no asēnu formālās struktūras. ASEAN starpparlamentiešu asam, starpparlamentu asamblēja, jeb AIPA, šobrīd pārstāv parlaments no visām ASEAN, no visām desmit ASEAN valstīm, un varbūt reizēm tas arī novedīs pie daudz labāka reģionālās parlamenta struktūras izveidas ASEAN ietvaros. E, tā ir bijuši saiknes ar Eiropas parlamentu jau no 70. gadiem, tāpat arī Eiropa, Eiropas parlamentam ir novērotāja status AIPA, un e, tas nosūtīja pārstāvums arī uz neseno ģenerālu asamblēju e, Nompeņā 2011. gada septembrī. Ehm, šīs saiknes piedāvā iespējas īpaši Eiropas parlamentāriešiem uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt demokrātiju arī Mjanmā un citā reģiona, citās reģiona daļās, kur demokrātija šobrīd pie, pietrūks. I, piemēram, tā tas notika agrāk, kad eh, Indonēzija un e, Austrum Timor vēl nebija demokrātiska saipa, tāpat ietver vairākas komitejas, kas darbojas pie cilvēktiesību jautājumiem. Tā, piemēram, komiteja pie sociālajiem jautājumiem strādā pie šiem jautājumiem jau 2011. gada ģenerālajā asamblējā, strādājot pie tūkstošgadus attīstības mērķu sasniegšanas. Tika tāpat runāts runāts par parlamentāriešu Romu, migrantu strādnieku aizsardzībā, ASEAN ietvaros, tāpat arī par darbību pret uh, eh, narkot, narkotiku lietošanu. Tāpat tika izveidota arī sieviešu parlamentāriešu uh, eh, sanāksmību komiteja AIP ietvaros, lai palielināt sieviešu redzamību politikā. Eh, Aipas tālāk eh, darbība varētu būt vēl viens solis uz priekšu parlamentu kop, kopumā, izveidojot, piemēram, īpašu komiteju cilvēku tiesībās jeb ombudu, un Aipa varētu šeit kalpot kā platforma. Uh, Tam varētu papildus lūk, nā, tikt izveidot arī um, ASEAN tiesa, kas varētu tādā gadījumā saņemt arī cilvēktiesību mandātu un tad būtu šeit lūk piešķirtas pilnvars izskatīt sūdzības uh, gadījumos, kad nacionālajie ties, tieslietu līdzekļi ir iz, izsmelti. Un visbeidzot, runājot par palīdzību un saikni ar Eiropu. Uh, Um, atbalsts un palīdzība ASEAN reģionam no Eiropas puses ir ticis sniegts jau ārkārtīgi ilgi, un ar vien vairāk uzsvars tiek likts uz partnerību, nevis tikai uz donoru un palīdzības saņēmēju attiecību veidošanu. Atie, šādas attiecības eh, aizsākās jau 70. gadu sākumā. 80. gadā tika no sadarbības nolīgums te pamiem reģioniem, un tas atvēra durvis vir, virknei sadarbības formu un palīdzības sniegšanai komerciālā, ekonomikas un attīstības jomā. Eiropā ir virkne instrumentu, kas paredzētu, lai sadarbotos ar šo reģionu un piešķirtam atbalstu, nu, piemēram, Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments. Tas ir viens ļoti svarīgs kanāls, kas paredz sadarbību dažādām interesantām pusēm, ASEAN un citos reģionos, un, eh, protams, periodiski tiek sagatavot institūti ir attiecīgi pārskati. Mana pētījuma aicinājums ir palīdzē, palīdzību izvērst plašāk un palīdzēt reģionāliem cilvēktiesību mehānismiem veidoties, gan šai reģionā, gan citur pamatojoties uz pāraudzības un kontroļu struktūru. Um, veidojot pieejamus procesus un institūcijas, um, pašlaik izaicinājums ir virzīties uz priekšu un ne tikai atzīt cilvēktiesību organizācijas e, par leģitīmām, bet panākt to, ka šie mehānismi arī darbojas un cilvēktiesības tiek nodrošināšanas patieši aizsargātas un īstenotas. Un e, Te gribu jums e, izklāstīt virkni rekomendāciju un ideju jums, kā Eiropas partneriem, varbūt piecu gadu laikā, lūk, kāda, kāda soļa varētu tikt svērti. Eiropas Savienības institūcijas ir tīpaši tie, kas nodarbojas ar Eiropas demokrātijas ievāktiesību instrumentu atbaldi, varētu pirmām kārtām spēcināt aizskar darbību tā darba plāna īstenošanā, īpaši pie korporatīvās sociālās atbildības, pievēršoties nākamā piecgadu plāna izpildē, lai spēcinātu šīs struktūras aizsardzības aspektu. Tāpat varētu atbalstīt arī sieviešu un bērnu tiesību komitejas darbu, īpaši m, mm, skatot jautājumu par vardarbību pret sievietēm un bērniem. Tāpat arī varētu migrantu strādnieku eh, komitejas organizācijas darbu spēcināt, lai pārliecinātos, ka tiek pieņemta atbilstīga standarta tāpatās. Tāpat tā varētu sadarboties ar ASEAN valstu vadītāju konferenci un piedalīties iesaistīties ministru sanāksmēs. Eh, Piektām kārtām varētu atbalstīt arī Nacionālo cilvēktiesību institūciju lomu, piemēram, Lūkšo komiteju lomu, veidojot reģionālu tīklu, kas ļautu aizsargāt reģiona iedzīvotāju tiesības. Tālāk varētu palīdzēt pilsoniskai sabiedrībai ar dažādiem neformāliem veidiem, tostarp veidojot izglītojošas iestādes institūcijas, kas ļautu spēcināt e, sabiedrības lomu cilvēktiesību aizsardzībā. Tālāk varētu veidot arī spēcīgāku ANO klātbūtni, tostarp paredzot atbilstību. Ad, ad, atbalstu ANO e, programmām, tieši atbalstu sniegšanā. E, protams, ka ir arī izveidots birojas Bankokā, kas, protams, ietver pārstāvību desmit asēnu valstīm plus Austrum Timorē. Tālāk vajadzētu palīdzēt veidot mērķiecīgu virzību reģionālas tiesas izveidošanai asēnu, kas ļautu piedāvāt tiesu ies, tiesu instrumentus mm, un sasaistītu kopā tieslietu iestādes visās ASEAN valstīs un veidojot varbūt arī kopēju cilvēktiesību konvenciju ASEAN. Tāpat arī ļau, nepārliecināties, ka cilvēkiem ir ties, tieši pieeja eh, vietējās darbības atbalstīšanai, ir dažādi mehānismi un eh, nu, tiek nodrošināta šādā veidā aizsardzība tālāk. Tiešā veidā Eiropas parlaments varētu koleģiāli atbalstīt šīs struktūras. Un te ierosina pirmām kārtām iekļaut periodiski Azijas Eiropas parlamentās partnerības uh, sanāksmēs jautājumu par reģionāliem un uh, cilvēktiesību mehānismiem. Tādā veidā spēcinot šos mehānismus ASEAN reģionā. Otrām kārtām atbalstot cilvēktiesību aizsardzību integrāciju kopējā ASEAN starpparlamentārās asamblējas darbā un veicināt ASEAN parlamenta izveidi, kas būtu daļa no uzraudzības struktūras struktūras eh, cilvēktiesību jomā reģionā, kam papildus tad nāk cilvēktiesību komiteja, jeb varbūt ombuda izvēja iekļaušana struktūrā tālāk, sakņu spēcināšanas starp Eiropas parlamentu un AIPA e tādos jautājumos, ka reģionālo cilvēktiesību mehānismi ar iespēju, ka AIPA e varētu uzaicināt dažādu veidu asenu cilvēktiesību mehānismu, eh, mehānismus veidot saiknes ar AIPA e un tad attiecīgi informēt AIPA periodiski par to darbību un attīstību. Paldies par uzmanību! Thank you very much, Professor. Paldies profesoram. Un mēs raucīsim, lai šī pētījuma rezultāti tiktu izplatīti arī mūsu parlamenta delegācijām ASEAN valstīs, bet es saprotu, ka patreiz uh, viņi apceļo tieši šo reģionu. Tātad tagad došu vārdu Izabelai Aradons kundzei no Amnesty International. Lūdzu, vārds jums. Paldies par man doto iespēju, un tas ir gods un privilēģija uh, uzstāties uh, pēc uh, profesora Vitita Muntabhorna. Es centīšos neatkārtot to, ko viņš jau teica savā visaptverošajā prezentācijā. Es centīšos izgaismot tieši pilsoniskās uh, sabiedrības uh, aspektu šajā reģionā. reģionālās cilvēktiesība aizsardzības sistēmas veidošana ASEAN reģionā varētu notrošināt labāk cilvēktiesība aizsardzību ne tikai Dienvidā Austrumāzijā, bet arī Āzijas un Klusā okeāna reģionā kopumā, un tas noteikti ļaus uzlabot un pastiprināt cilvēktiesība instrumentus, ievērojot augstu cilvēktiesība aizsardzības standarts. Amnesty International ir piedalījusies šīs sistēmas izstrādē uh, kopš uh, paša sākuma līdz pat eh, šīs, eh, šī mehānisma apstiprināšanai 9, 2009. gadā. Eh, mēs esam identificējuši galvenās problēmas. Tās ir saistīts ne tikai ar cilvēku tiesību aspektiem, bet tā sola arī cilvēku tiesību struktūras, uzraudzības struktūras izveidošanu, bet darbs balstās uz konsultācijām un vienprātību. Un šeit ir nepieciešama aktīva pie cilvēktiesību jautājumu risināšanai. ASEAN starpvaldību komisija, kas saucas arī AICHR, tika izveidota 2009. gadā. Tomēr par spīti cilvēktiesību organizācijām šajā reģionā komisija tagad galvenokārt darbojas tikai valdības ieceltas amatpersonas, nevis neatkarīgi eksperti. Mēs apsveiktu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju uh, iecelšanu uh, amatos arī šajā komisijā. Patreiz tādi ir divi no Taizemes un Indonēzijas. 2010. gadā, kā jau iepriekš tika pieminēts, ASEAN komisija bērnu un sieviešu tiesībā aizsardzībai tika izveidota un tā ir daudz atvērtāka dialogām ar pilsonisko sabiedrību. Pēdējos divos gados ASEAN cilvēktiesību deklarācija līdz pat tās pieņemšanai ASEAN sametā 2012. Eh, gadā, ko mēs sagaidām, cerām, būs izšķirīgs solis cilvēktiesību situācijas uzlabošanai šajā reģionā. Protams, vēl ir daudz jādara, lai garantētu efektīvu cilvēktiesību aizsardzību šajās valstīs. Mjānma, tā, tā zeme, Vietnama, Kambodža, Filipīna, Indonēzija Tās ir valstis, kur vēl ir daudz jāstrādā. ASEAN cilvēktiesību mehānisms ļoti atšķiras mans minētajās valstīs. Uz šo brīdi vairāk nekā jebkad ASEAN valstīm ir jāizvēlas, vai tās nodrošinās spēcīgāku un visaptverošāku cilvēku tiesību aizsardzību visā reģionā, vai arī darbosies sadrumstalot. Lai deklarācija būtu spēcīgs dokuments, kas atbilst starptautiskiem standartiem, tā kā universālā cilvēku tiesību deklarācija, un lai izveidot spēcīgu cilvēku tiesību aizsardzības mehe, mehānismu šajā reģionā, vēl ir ļoti daudz jādara. ASEAN starpvaldību konferences cilvēktiesību jautājumos vada šo procesu. Amnesty International kopā ar starptautiskajiem un reģionālajiem partneriem līdz šim ir bijusi vīlusies par to, cik eh, neaktīvi iesaistās pilsoniskās sabiedrības partneri no šī reģiona. Deklarācijas projekts bija pieejams nevalstiskajām organizācijām tikai pavisam nesen. Nacionālās konsultācijas ir tik kuras organizētas tikai atsevišķās valstīs - Taizemē, Indonēzijā, Malaizijā un Filipīnās. Tikai divi konsultācija procesi ar pilsoniskās sabiedrības procesiem ir notikuši reģionālajā līmenī. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir viensprāts uh, pār saturu, tajā pat laikā atsevišķas normas šajā deklarācijā atbilst starptautiskajiem standartiem, bet citas ir problemātiskas un pretrunīgas ar būtiskiem trūkumiem. Daži piemēri. Pēdējā deklarācijas projektā ir iestrādāti vairāki ierobežojumi un nosacījumi attiecībā uz cilvēktiesību baudīšanu. Vispārīgo jautājumu sadaļā tiek uzskaitītas visas tās tiesības, kā piemēram, kas būtu izmantojams nacionālā, reģionālā kontekstā, ņemot vērā vēsturisko eh, mantojumu, kultūras mantojumu un uh, noteiktās uh, valsts un uh, pilsoņu tiesības un pilnvars. Tādas lietas kā tiesības uz dzīvi, ģimeni un drošumu tiek regulēts nacionālajā likumdošanā. Līdz ar to atsevišķas dalību valsts var manipulēt ar šo tiesību interpretāciju. Deklarācijas projekts negarantē detalizēti negarantē to, ka neizveidotos, eh, teiksim, atsevišķas eh, grupas, kas ignorētu eh, šīs pamatiesības. Bērni, sievietes, bērni, invalīdi, migranti vispār gandrīz netiek pieminēti šajā deklarācijā. Bez tām Eh, mazākumtautību un eh, iezemiešu tiesības, kā arī nepilngadīgo tiesības vispār nav pieminētas. Atsevišķas normas, kas attiecās tiesībām uz dzīvību, tiesībām uz veselību un ilgtspējīgu attīstību, ir tādas, kas neatbilst starptautisko standārtu formulējumiem. Amnesty International cer, ka ASEAN ār, valstu ārlietu ministri neatkāpsies eh, no saviem pienākumiem nodrošināt pamatiesību aizsardzību un ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, atsevišķi individu un grupas reāli piedalīsies šajā procesā gan valstu, gan reģionālajā līmenī. Šī procesa mērķis, mērķim ir jābūt uh, tādas ASEAN deklarācijas izveidošanu, kas atbilstu starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem. Šodien es gribētu aicināt godātos Eiropas parlamenta deputātus pievienoties Dienvidu Austrum Āzijas nevalstisko organizāciju balsī un paust savu atbalstu cilvēktiesību aizsardzības aktīvistiem Mjanmā, uh, uh Laosā, Vietnamā un citur. Un pievienosimies Navi Pilī balsī, kas ir ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos, kas vērsās pie ASEAN valstu vadītājiem, sakot, atbalstīsim šo reģionālu līmeņu cilvēktiesību deklarāciju. Paldies! Paldies Aradons kundzei, un tagad došu vārdu Tīmar kungam no ārējās darbības dienesta. Labrīt, priekšsēdētājs Konza. Labrīt, eh, profesori Muntaphornkungs, Aradons Kunze. Es gribētu pateikties par man doto iespēju šeit eh, uzstāties Eiropas ārējās darbības dienas vārdā par šo jautājumu. Es gribētu atgādināt, ka jau 2008. gadā mēs atbalstījām ASEAN starpvaldību komisijas izveidošanu cilvēktiesību jautājumos un lai arī, protams, komisija varētu rīkoties uh, ar tālajošākiem mērķiem, ambiciozāk, tomēr es domāju, ka sākums ir bijis labs. Mēs esam uzaicinājuši augsto pārstāvi apmeklēt Briseli pagājušajā gadā. Visi komisāri piedalījās šajā tikšanās reizē ar augsto komisāru. Mēs viņu uzaicinājām arī uz Strasbūru, lai viņš tiktos ar Eiropas padomas pārstāvjiem cilvēku tiesību tiesu un e, arī ar pamatiesību aizstāvības aģentūras pārstāvjiem. Es domāju, kopumā šī vizīte ir bijusi veiksmīga. Mēs regulāri uzturam kontaktus ar dažādiem AICHR komisāriem, it īpaši Indonēzijas pārstāvis ir vairāk kārtīgi ticies ar mums. Un mēs esam runājuši arī par gatavošanos uh, ASEAN cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanai, kuras teksts patreiz tiek gatavots un pie kuras notiek darbs. Mēs ļoti labi apzināmies, ka šī cilvēktiesība deklarācija ir izšķirošs solis uz priekšu visām reģionām. Jaunākā teksta versija, ko redzējām uh, ir datēta ar jūnija beigām. Es nebūtu tik kritisks attiecībā pret šo tekstu kā Amnesty International pārstāvi, kaut arī ir divi aspekti, kas mūsos rada bažas. Viens ir saistīts ar vispārīgo klauzulu, kur tiek eh, minēts kultūra vēsturiskās relativitātes aspekts un klauzula. Un tas rada zināmas eh, bāžas. Uh, Un otrkārt vispārīgā klauzula, kas paredz atsevišķu tiesību ierobežojumus. Nacionālās drošības, sabiedriskās kārtības, veselības, morālas un citu apsvērumu dēļ. Lai arī mēs zinām, ka fundamentālās tiesības nav neierobežotas, tad tomēr tās nedrīkst tikt ierobežotas subjektīvi. Uh, Lielā mērā daudz kas būs atkarīgs no tā, kā šīs normas tiks interpretētas, un tādēļ mēs varam tikai cerēt, ka autokrātiskās sistēmas Dienvidu Austrum Āzijā, tādas kā Vietnams, Kambodžas vai Laosas valdības, nemaz nerunājot par Birmu, ļāprātīgi neizmantos šos trūkumus deklarācijas tekstā. Mēs dažādu dialogu ietveros ar saviem Dienvidu Austrumā Āzijas partneriem regulāri esam runājuši par šiem jautājumiem. Esam vērsušies pie saviem partneriem ar lūgumu vispirms konsultēties ar sabiedrību gan reģionālajā, gan savu valstu līmenī kā arī esam uzstājuši uz to, lai ASEAN deklarācija tiktu saskaņot ar starptautiskajiem standartiem un neatkāptos no tiem. Kā jūs zinat, mums ir cilvēktiesību dialogi ar Indonēziju, Vietnām, mums ir apakškomitejas ar Kambodžu un Laosu, uh, Mēs vadām sārunas par partnerības sadarbības līgumiem ar Singapūru, Malēziju un Bruneju. Un viss, vienmēr mēs esam izmantojuši šos kontaktus, lai runātu par šiem jautājumiem. Kambodžas pārstāvs ASEAN uh, komitejā ir uh, bijis uh, vairāk atturīgs runāt par šiem jautājumiem, nekā mēs to gribētu, bet mēs piekrītām uh, profesora Muntaphorna minētajām rekomendācijām attiecībā uz šiem cilvēku tiesību instrumentiem, ko varētu efektīvāk izmantot visā ASEAN reģionā, izņemot Birmu. Mēs neesam tik skeptiski noskaņoti kā Amnesty International pārstāve. Tomēr arī mēs uzskatām, ka mums ir svarīgi uzturēt intensīvu dialogu ar ASEAN valstīm. Un ja šo dialogu varētu multiplicēt arī starp parlamentu līmenī, tas būtu ļoti labi. Un ja par šiem jautājumiem varētu runāt visaugstākajā politiskajā līmenī, tad es uzskatu, tas palīdzētu sagatavot eh, pamatu cilvēktiesību aizsardzības sistēmas eh, efektīvai īstenošanai un ieviešanai šajā reģionā. Paldies! Paldies Tīmans kungam! Vai Van Amazvart kungs ir šeit? Nē. Labi, tādā gadījumā es gribētu dot iespēju deputātiem uzdot jautājumus, izteikt komentārus. Un došu vārdu e, jums, bet pirms tam e, gribētu e, pieminēt to, ko ārējā dienas pārstāvs teica par kultūra vēsturiskā mantojuma šo relativitāti. Un es gribētu eh, atgādināt par neformālo tikšanos ar ASEAN valstu ministriem šeit, un tāpēc bija ļoti interesants debatas, jo, jā, tā ir ļoti riskanta lieta, ja valdība lemj par to, kas kultūra vēsturiski ir pieņemams un piemērojams saviem pilsoņiem, tad tas ir ļoti subjektīvi. Mums līdzīgs debats bija arī Eiropas uh, padomē par Braitons deklarāciju. Jo tad iznāks tā, ka nākotnē katras valsts valdība uh, varēs lēmt, uh, vai cilvēktiesība pārkāpums ir būtisks vai nebūtisks. Un es domāju, ka Tas ir fundamentāls jautājums. Cilvēku tiesībām ir jābūt saistošām. Tas nebūtu nenozīmē obligāti, ka mums visiem ir jādzīvo pēc viena parauga. Protams, mums ir kultūras atšķirības, bet, ja runājam par spīdzināšanu, kurā kultūrā varētu teikt, ka spīdzināšana ir valsts kultūras mantojums? Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti striktiem un jāpaskaidro, ka šādi formulējumi vainās visus pārējos pozitīvos sasniegumus. Šajā reģionā ir mēģinājums ieviest starptautiskos standartus plus, bet ko nozīmē šis plus, es nezinu, es gribētu dzirdēt atbildi uz to, kas ir šis plus. Amnesty International pārstāv teica, ka ir ļoti svarīgi aktīvāk iesaistīt sabiedrību šajos procesos, apmeklējot Mjānmāru un tiekoties ar Nacionālās komisijas cilvēku tiesību jautājumos pārstāvjiem, es sapratu, ka tas ir klupšanas akmens lai saņemtu ANO atbalstu atbilstoši Parīzes principiem. Visi Nacionālās cilvēku tiesību komisijas locekļi bija diplomāti, valsts amatpersonas, bet viņi nepārstāvēja sabiedrību bija ļoti zinoši izglītot cilvēki, bet tie nebija sabiedrības pārstāvi. Un es domāju, ka šīs komitejas darbs tikai iegūtu, ja tik tie saistīti eksperti no sabiedrības. Un tas ir arī mans jautājums jums, eh, profesor Muntaphorn. Es sapratu, ka Mjānmas cilvēktiesību komisijā eh, visus uh, locekļus ir iecēlis prezidents, un es saprotu, ka viņi nav neatkarīgi. Un šī gada sākumā viņa teica, ka viņa gatavo papildus likumu parlamentā, kas dod iespēju papildināt šīs cilvēktiesību komisijas sastāvu. Un pēdējais jautājums. vai ir kaut kādas zīmes, kas liecina, ka uh, šī reģiona valstis varētu pievienoties Romas statūtiem. Un Taizēmas valdība ir atcēlusi nāves sodu nepilngadīgajiem, piemēram, vai vispār notiek tālāk debats šajā reģionā, lai nodrošinātu uh, labāk cilvēkas tiesības uz dzīvību. Un tagad es došu uh, iespēju ekspertiem atbildēt. Lielas paldies par šiem komentāriem, tos arī atbalstu. Gribētu vispirms teikt, ka tas, kā es uh, rakstīju šo pētījumu, um, es uh, centos tā praktiski rīkoties, uh, zinot visu šās problēmas reģionā un uh, Eh, šādu praktisku pieeju gribēja izmantot, eh, skatot eh, varas līdzsvaru reģionā. Un es secināju, ka nevajadzētu visu likt uz vienas kārtas. Es atbalstu, protams, līdzšinējos eh, mehānismus, kas eh, ir ASEAN kontekstā. Ir svarīgi tos paplašināt, lai parlamenti var iesaistīties nevalstiskās organizācijas, starptautiskās komisijas, piemēram, arī varētu iesaistīties. Tātad tāds ir tas vēstījums. Es skatu cilvēktiesības no varas perspektīvām, un mums ir jānodrošina, lai netiktu ļaunprātīgi izmantota vara. Uh, Tas ir galvenais, ko gribētu pateikt, jo cilvēki ļoti bieži uh, skatās tikai uz uh, mehānismiem, bet tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir, kas tiek darīts pēc tam, kā tie tiek izmantot, lai nodrošinātu to, ka tiesības tiek ievērots. Otrkārt šites, uh, šis te kultūras relativisms, tas ne, nav nekas jauns. To esam apsprieduši jau gadiem, 90. gados, varbūt daži no jums atcerēsieties, parādījās tāds jēdziens kā Āzijas e, vērtības, kas pārvērtās ASEAN vērtībās. Un 97. gadā, kad bija ekonomikas krīze e, šajā reģionā, tad šis e, jēdziens pazuda. Tātad tie, kas aizstāvēja šīs vēla, vērtības, nu, pazuda. Un tagad šis jēdziens atdzimst ja mēs paraugāmies uz pagātni, tad šis eh, jautājums tīri labi tika skatīts 93. gadā pēdējā pasaules cilvēktiesību konferencē. No dažādiem reģioniem tika runāts par šo te kultūras relativismu, tātad, ka standarti jāpielāgo eh, vietējām īpatnībām. Un tad, kad tas parādījās šajā globālajā konferencē, tad tika panākts tāds kā kompromiss, ir šis slavenais piektais pants, uh, kas bija kompromiss, eh, tātad piektais pants eh, Vīnas deklarācijā, ko pieņēma cilvēktiesību konference, un tur tika teikts, jā, īpatnības, kas pastāv reģionos un eh, valstīs, tās jāpatur prātā, bet valstu pienākums ir um, izplatīt un aizsargāt cilvēktiesības. Tas nozīmē, ka ja ir uh, konflikts starp uh, starptautisko universālo uh, principu un nacionālo, tad universālais princips ir tas, kam jābūt spēkā, un tas arī šodien būtu jāuzsver. Es arī esmu pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, tātad formulējums, kurus esmu centies izmantot visā šajā procesā, konkretizējot to, kādus instrumentus vajadzētu lietot ASEAN kontekstā, ir šis te vīnes formulējums. Jā, mēs uh, nenoliedzam, ka ir vietējā nacionālā praksa, bet tomēr starptautiskiem standartiem jābūt pārākiem. Un ja nacionālā prakse palīdz virzīt uz priekšo standarts, izplatīt tos, tad tas tikai palīdz, eh, tad uh, nav problēma. Un tagad uh, gribētu pateikt, ka pēc nedēļas došos uz Maroku un uh, būs pasākums par šiem jautājumiem, kurus tikko minēju. Un es gribētu teikt, ka, lai kādu formulēju mēs izmantot, mums vajadzētu ļoti konkrēti runāt par kādu praksi, tad mēs runājam, nevis runā tikai tā vispārīgi. Tātad priekšstādātais kundze ļoti pareizi minēja, ka, ja tā ir e, spīdzināšana, tad mums vajadzētu pilnīgi visiem piekrist, ka e, spīdzināšana būtu jāaizliedz. Vienalga, kāda ir kultūra. Uh, un kultūras īpatnības, eh, un es ceru, ka visi piekritīs tam visos līmeņos. Tātad eh, var runāt par spīdzināšanu, to aizliegt un eh, to darīt konkrēti. Un es ceru, ka varēsim to pieņemt startautiski. Kad mēs runājam par vārda brīvību, piemēram, tad nav tik viennozīmīgas šīs diskusijas. Tur ir dažādas nacionālās prakses, jo vārda brīvība uh, Uh, saskaņā ar starptautisko praksi nav absolūta. Tur var būt ierobežojumi nacionālas drošības, sabiedrības kārtības dēļ, bet šos pasākumus var vērtēt uh, mm, nacionālā kontekstā. Dažas Azijas valsts varbūt uh, teiks, ka uh, um, viņas var ierobežot šos uh, standartus, bet tās ir jāvērtē pēc starptautiskiem standartiem. Tātad kāda ir šī ierobežojuma tiesībām? Un no starptautiskās perspektīvas mēs saprotam, ka arī ierobežojumiem ir, ir jābūt savajā, savām robežām. Jābūt attiecīgām klausulām. Un tas mums ir jāpasniedz attiecīgi šajām valstīm, kas apgalvo, ka viņiem ir vajadzīga savu nacionāla praksa. Uh, Tātad mums jāraugās konkrēti, par ko mēs runājam. Ja tā ir spīdzināšana, tad es domāju, ka pat Āzijas valsts var vienoties, ka um, tas būtu jāaizliedz, bet kad ir runa par vārda brīvību vai citām lietām, tad, uh, piemēram, LGBT cilvēku tiesības uh, ir bijuši centieni to iekļaut ASEAN deklarācijā, bet tas tur nav iekļauts. Vismaz šajos tekstu projektos Un pat uh, Vietnama, piemēram, runā par iespēju uh, reģistrēt laulības uh, starp LGBT cilvēkiem. Tātad ne visas Āzijas valstis ir tik negatīvi noskaņots pret šiem jautājumiem. Tātad mans aicinājums būtu ļoti konkrēti un mērtiecīgi runāt par šīm lietām, jo ja mēs vispārinām uh, lietas, tad tā ir tikai retorika. Bet uh, es domāju, ka eh, Āzijas valstis un Eiropa var visi vienoties, ka spīdzināšana būtu jāaizliedz. Bet par citiem elementiem varbūt būs nepieciešams debatas. Un ja viņi uzskata, ka viņu vērtības uh, bagātina starptautiskos standārtus, tad ļausim viņiem par to runāt uh, un tās varbūt piedāvāt Eiropai. Un vispirms, vispēcot par Mjanmas um, situāciju. Uh, Parīzes principi prasa, lai būtu plurālisms un uh, cilvēktiesību komisija neatkarība, bet tas ir interesanti, jo komisiju neizveidoja ar parlamentāru aktu, un tagad ir parlamentāra akta uh, projekts, lai šo procesu leģitimizētu. Otrkārt, uh, notiek zinām atvēršanās, un es ceru, ka Eiropas Savienība netieši arī nākotnē atbalstīs dažādas aktivitātes, lai liberalizētu šo procesu. Es pirms trim nedēļām biju Mjānmā, un uh, parlaments tagad ir izveidojis tiesiskuma komiteju. Un uh, Ansans un šī ir uh, šīs komitejas vadītāja. Tātad izmantojiet šo iespēju nodrošinot, lai tas viss atbilst starptautiskiem standartiem. Uh, ICC mana valsts nav ratificējusi šo nolīgumu. Tur ir tāds eh, nebeidzams eh, dialogu process. Eh, jāpārliecina valsts, ka tas visiem nāks tikai par labu. Paldies, Aradons Kunz, lūdzu. Well, Ļaujiet man uh, paskaidrot. Es negribēju paust pārāk skarbu kritiku. Es domāju, ka ir panākts uh, diezgan būtisks progress, ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējos gados, un ņemot vērā, ka Āzijas un Klusā okeāna reģionā šobrīd nav nekāda cilvēktiesība mehānisma, tad ir e, pozitīvi jāvērtē tas, ka ASEAN cenšas panākt progresu. Ir e, daudzas progresīvas balsis e, dažādās e, struktūrās, e, arī no valdību puses, no NVO puses. Un ir centieni nodrošināt labāku cilvēktiesību aizsardzību. Amnesty International cenšas to atbalstīt. Un kā jau es teicu savā runā, es tiešām ceru, ka turpmākajos gados varēsim vērot uh, pozitīvu progresu un uh, lielāku cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu nodrošināšanu. Ne tikai ar uh, cilvēktiesību mehānismu starpniecība, bet arī tieši ieviešanas eh, jomā, kā jau profesors teica. Cerams, ka tiešām eh, cilvēkiem situācija uzlabosies un viņu cilvēktiesības tiks labāk ievērots, jo mēs, kā cilvēktiesība organizācija, saņemam daudzus ziņojumus par individuāliem gadījumiem, par pārkāpumiem, un dažām valstīm eh, reģionā ir ļoti vājas tiesu sistēmas, un cilvēkiem līdz ar to nav reālu līdzekļu, iespēju uh, pierādīt, ka viņu tiesības ir pārkāptas. Es atceros, ka vēl pirms dažiem gadiem, kad um, uh, to cilvēku ģimenes, kur tika uh, nogalināti Filipīnās, uh, devās uh, uh uz Indonēziju, lai stāstītu uh, par eh, šiem pārkāpumiem, bet eh, toreiz AEČā šī komisija nevarēja pieņemt individuālas sūdzības un līdz ar to nevarēja neko darīt šajā gadījumā. Līdz ar to es tiešām ceru, ka kaut kad šie mehānismi novedīs pie konkrētas aizsardzības un pie tāda konkrēta mehānisma, uh, Uh, kas ļaus uh, kaut ko darīt to cilvēku labā, kas cieš, kas ir cietuši. Es zinu, ka tas uh, prasīs laiku, bet ir ļoti svarīgi šo procesu atbalstīt. Varbūt neliela piezīme par Mjānmu. Šobrīd šī valsts ir pārējais procesā, un, cik saprotu, tad vakar tiek atlaist brīvību jau vēl vairāki uh, politiskie ieslodzītie, ir ļoti svarīgi atbalstīt pilsonisko sabiedrību tur un eh, jebkurus centienus eh, labāk aizsardzīt eh, cilvēku, aizsargāt cilvēktiesības un ieviest tiesiskumu. Protams, joprojām ir daudz problēmas un to nevajadzētu aizmirst. Nevajadzētu aizmirst šos konkrētos gadījumus, kad cilvēki tieši, jo, cieši, jo mēs tiešām saņemam katru dienu ziņojumus par pārkāpumiem. Mums ir jāveido spēcīgs mehānisms azēnu ietvaros, bet jāatceras, ka reālā situācija joprojām ir sarežģīta un mums ir jācenšas rast līdzsvars starp spēcīgu mehānismu izveidi, uh, un uh, jāņem vērā arī individuālajie gadījumi, kas joprojām notiek reģionā. Paldies, paldies jums abiem par ļoti konkrētajiem ieteikumiem, ko jūs mums izteicāt. Un tagad skatos uz Gžiba kungu, jo viens no ieteikumiem, piemēram, ielūgt nacionālos uh, cilvēktiesību mehānismus. Tā bija Gžiba kunga uh, iniciatīva arī ielūgt cilvēkus no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm, uh, kopīgi diskutējot, varbūt uh, tā varētu rīkoties arī uh, attiecībā uz ASEAN reģionu. Paldies vēlreiz, un esmu droša, ka mēs apspriedīsim šos jautājumus ar ASEAN delegācijas kolēģiem, lai gatavotu nākamos soļus. Tagad nākamais darba kārtības punkts par uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību Venecuēlā. Un lūdzu, runātā varētu nākt šeit augšā. Thank you.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 So, uh, dear colleagues, let... Darbie kolēģi, sāksim uzklausīšanu par plašsaziņas līdzekļu brīvību Venecuēlā. Um, international journalist organization and human rights organizations often point Starptautiskās organizācijas bieži vien norāda, ka uh, tiek pārkāpta plašsaziņas līdzekļu brīvība Venecijā. 2010. gada decembrī saskanā ar Human Rights Watch eh, tika pagarināts, eh, paplašināts likums par ierobežiem attiecībā arī uz internetu. Aģentūra Kornatēla saņēma lielāks pilnvars veikt sankcijas pret plašsaziņas līdzekļiem. Mm un tika uh, dots rīkojums uh, raidīt prezidenta runas. Varbūt jūs daži atcerēsieties, ka pirms vasaras pārtraukuma, kad mums ir debatas par uh, Starpameriku komisiju par cilvēktiesībām, mēs jau dzirdējām par šīm lietām un gribēju to atkārtot. Venecuēla nesen ir paziņojusi, ka tā uh, izstājas no uh, Amerikas uh, cilvēktiesību uh, institūcijām, piemēram, no Amerikas eh, cilvēktiesību tiesas un no Starpameriku cilvēktiesību komisijas. Un tas, manuprāt, ir tiešām žēl, ka tā ir. 7. oktobrī būs prezidenta vēlēšanas Venecuēlā. Un tāpēc gribētu aicināt visus mūsu viesus un arī mūsu kolēģus pievērsties plašu ziņas līdzekļu brīvībai, kas ir šodienas uzklausīšanas temats, un nerunāt par citiem tēmatiem, kas varētu būt saistīti ar vēlēšanām. Esam ielūguši ekspertus, eh, kas uzstāsies par šo jautājumu. Mums, eh, mums vidū ir Marsāls Graņē. Viņš strādāja RCTV eh, vairāk kā 40 gadus. 95. gadā viņu iecēla par direktoru uh, valdes priekšsēdētāji šajā uzņēmā RCTV bija uh, vislielākais uh, televīzijas kanāls valstī līdz 2007. gada 27. maijam, kad uh, prezidents Čāvēs to slēdza. 2007. gada jūlijā viņš uh, izveidoja RCTV International, kurš kļuva par uh, populārāko satelīta kanālu Venecuālā līdz 2010. gada 23. janvārim, kad to slēdza Venecuēlas uh, kabeļtelevīzijas un satelīta operātori. Un šobrīd uh, viņš strādā pie jauniem projektiem. Viņš nevarēja ierasties, bet viņš ir uh, tātad. Uh, Doktors Teodoro Petkovs ir atsūtījis mums video vēstījumu. Viņš ir rakstnieks, žurnālists un ekonomists no Venecuēlas. Viņš šobrīd vada savu avīzi Telkual, kura uh, viņš uh, izveidoja 2000. gadā. 2006. gadā viņš arī piedalījās prezidenta vēlēšanās Vēl pie mums ir eh, žurnālists bez robežām pārstāvis eh, Benoā Ervjē, ja pareizi izrunājos uz vārdu, un viņš eh, žurnālistos bez robežām ir atbildīgs par Amerikām. Viņam ir liela pieredze vārdu brīvības un plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumos reģionā. Saņemsim arī ieguldījumu no ekspertiem uh, no ārpuses un būs pārstāvis no ārējās darbības dienesta un būs diskusijas ar deputātiem. Mums ir arī ielūgti uh, Venecuēlas vēstniecības pārstāvji, un mani informēja, ka pārstāvis ir ieradies. Sveicu jūs šeit! Tagad sāksim ar uh, Graņē kungu ja jūs varētu iekļauties astoņās minūtēs. Paldies! En primer lugar, quiero agradecerle a este. Pirmām kārtām gribu teikt paldies ap šai cilvēktiesību apakškomiteja, ka tā ir, lūk, uzaicinājusi mūs piedalīties šajās debatēs. Ļoti labi saprotu, ka šis jautājums nav viennozīmīgs. Atsevišķos parlamentu sektāros ir bijis zinām pretestība šīs uzklausīšanas organizēšanai, bet nu šobrīd esam šeit. Un, kā saprotu, tad šīs debatas tiks arī translētas internetā. Venecuēlā mēs nevaram runāt par tādu lietu kā izteiksmes brīvība. Tāds nepastāv. Un gal galā tas taču ir viens no demokrātijas pašiem pamatpīlāriem. Tas katrā ziņā šobrīd Venecijolā ir ārkārtīgi apdraudāts. Nav izteiksmes brīvības. Un tas ir tas, pie kā es arī, kam es arī pievērsīšos. Tāpat arī tiesības uz neatkarīgu tiesu sistēmu ir kaut kas tāds, kas šobrīd Venezuelā ir pilnībā apdraud, apdraudēts. Visi tiesneši Venezuelā šobrīd iecelti uz pagaidu pilnvaru laiku, un līdz ar to var teikt atsaukt jebkurā gadījumā. Bija kāds gadījums kad starptautiskā, kad tiesnesis jūnī nosodīja rīcību pamatojoties uz starptautisku organizāciju ieteikumiem. Viņa rezultātā tika arestēta, bez apsūdzības tika aizturēta un no sava amata vienkārši atcelta. Nu, pavisam nesen redzējām arī, ka augstākās tiesas maģistrāts atkāpās no savas vietas. Tas bija savā ziņā arī tāds ļoti īpašs gadījums. Viņš bija ģenerālis, uh, Un viņš eh, šajā amatā tika tāpēc, ka prezidents viņu tur burtiski iecēla mm, šajā augstākajā tiesā. Un tajā brīdī, kad viņš darbojas augstākajā tiesā, uzsāk tur darboties, tad viņu iecēla par kriminālu tiesas vadītāju. Viņš ir bijis iesaistīts arī ļoti lielā skandālā, kas saistīts ar narkotiku kontrabandu. Viņš izteicās, ka viņš saņēma tiešas instrukcijas no Venecuēlas prezidenta, uh, attiecībā uz verdiktu pieņemšanu, attiecībā uz zināmiem cilvēkiem, kurus prezidents vēlējās vienkārši ietupināt cietumā. Vēl viens eh, jautājums, kas, protams, sasaistīts ar eh, izteiksmes brīvību, brīvī tiesības uz dzīvību pēdējo 14 gadu laikā, slepkavību skaits Venecuolā ir bijis ārkārtīgi augsts, pieaudzis četru reizi pēdējo gadu laikā. Šobrīd ar vienu no visvardarbīgākajām valstīm Dienvidu Amerikā. Vairāk kā 90% no šīm slepkavībām, apmēram 90 tūkstoši, tā tad nav tikušas izmeklētas, noskaidrotas, neviens par tām nav arestēts, neviens nav aizturēts, izmeklēšana gan varbūt ir notikusi, bet tā ir veiksmīgi noslēgsies mazākā 5% gadījumu no šiem gadījumiem, un tikai pavisam nedaudzi mm, slepkotāji ir tikuši notiesināti. Tātad tas nozīmē, ka apmēram 70 tūkstoši slepkavnieku staigā apkārt pa Venecuēlu. Un vēl viena lieta, ko gribēju teikt, ir lūk kāda. Venecuālā institūcijas netiek pakļauts pilsoniskai kontrolai. Mēs redzam, ka prezidenta dienesti un Nacionālā asambleja sastāv faktiski no militāristiem, un nevis jebkādiem šādiem tādiem militāristiem, bet tiem, kas ir bijuši iesaistīti 92. gada valsts apvērsumā, jeb divos valsts apvērsumos, fakt, apvērsumos faktiski. Tie bija militāristi, kas bija iesaistīti apvērsumu mēģinājumos, uh, un šobrīd viņi ir būtisku valsts iestāžu vadītāji. Gan Nacionāla asamblējā, gan, kā jau teicu, prezidenta birejos, gan arī provincēs. Līdz ar to lielā mērā jebkura institūcija valstī, īpaši tās, kas saistīts lūk ar drošības nodrošināšanu, eh, sabiedrisko kārtību, centrālo banku un tā tālāk, Venecuēlas uh, nacionālās naftas uzņēmumos, visur šie cilvēki ir vadītāji. Nu, atgriežoties pie izteiksmes, pie runas brīvības, nu, pirmām kārtām pastāv milzīgas bažas, e, lai gan šobrīd neskatoties, tīpaši tāpēc, ka šobrīd neskatoties uz tām garantijām, ko paredz starptautiskie standarti, Venecuola grasās atkāpties no galveniem cilvēktiesību orgāniem. Respektīvi šīs Ameriku cilvēktiesību sistēmas, kur pamatā ir Amerikas konvencija. Venecija turklāt, eh, turklāt, protams, tas attiecas arī uz starptautiskām tiesām, tātad Venecija vairs nevarēs eh, pakļauties eh, šāda veida, nepakļausies šāda veida normām. Hugo Čavez pavisam atklāti ir paziņojis, ka tie, kas ir pret Čavez, tie nav nekādi venecuēlieši. Un te es citēju viņu pavisam konkrēti un redzam, kāda ir bijis ietekme šāda veida rīcībai un e, izteikumiem. Piemēram, ja dodaties uz kādu reģistru un vēlaties uh, saņemt dzimšanas apliecību vai identifikācijas karte, kas, protams, ir derīga tikai desmit gadus un tad tā jāiet atjaunot, vai pasi, tad tādā gadījumā es ne, šādu dokumentu nevaru saņemt ja esmu, bij, ja, ja, ja esmu bijis uh, sarakstos, kas pārkāp šo runu, kas izsakās pret Čavez. Ameriku mm, cilvēktiesību tiesā neviens nebija gatavs izteikties. Es biju iesniedzis prasību, nebija neviens jurists, kas bija gatavs mani aizsargāt. Jo tie, kas, lūk, jo tiek paziņots, ka tie, kas ir pret viņu, tie nav venecuēlieši un līdz ar to nav valsts piedarīgie. bruņotu um, militāro grupējumu darbības tāpat ir saņēmušas valdības atbalstu. Man, manās mājās vien divreiz tika detonēta bumba. Nu, laimīgā kārtā nekas ļauns nenotika, bet katrā ziņā ne, arī neviens šo, izm, šo situāciju neizmeklēja. Esmu saņēmis draudus savai dzīvībai, šādus nāvis draudus saņemu uh, šad un tad. Uh, Tas eh, saņēmu to gan, kad strādāju LPS avīzē, gan arī televīzijā. Un, kā jau teicu, šādi bruņoti grupējumi saņem valdības atbalstu un faktiski brīvi pārvietojas pa Venecuēlu. Saņem arī dažādu veidu informāciju. Pavisam eh, nesen pārstrādes rūpnīcā bija milzīga traģēdija. Un tajā brīdī, kad šī traģēdija notika, prezidents uh, atzina, ka ir zinām, zināms skats bojā gājušo, 23, bet pilsētā pēc tam tik bija zināma informācija, ka bojā bija gājuši vairāk kā 100 cilvēki. Bet nav nekādas iespējas šos faktus noskaidrot, pārliecināties, jo valdība ir nogriezus jebkura veida piekļuvi konkrētai pārstrādes rūpnīcai un nav iespējams konstatēt reālo situāciju. Tas pats notika tad, kad mm, sprāga munīcija Marakajā. Ja tur arī cilvēki mīra viens pēc otra, bet atkal izmeklēšana nebija iespējama, jo militārie spēki aplēns šo vietu, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji netika pielaisti. Un tas pats attie, nākamais ir, piemēram, Venecuēlas cietuma. Tie ir viena no visvardarbīgākajām vietām visām pasaulē. Tur mirst ikdienas cilvēki šajos cietumos. Prezidents tikko atzīst, ka ir problēma, atkal viss tiek aplenkts, tiek nogriezta piekļuva presei un tajā brīdī, kad presa kaut ko mēģina par to rakstīt, tad tiek viņi apvainoti terorisma veicināšanā, mudināšanā. Atsevišķos gadījumos tiek noteikti sodi, reizēm pat līdz diviem miljoniem dolāru, un tāpēc žurnālisti nevar ziņot par šiem situāciju, traģisko situāciju cietumos, un vardarbība cietumos ar vien pieauga. Kā jau norādīja, tie, kas ir atbildīgi par vairāk kā simts tūkstošiem slepkavību, neviens, gandrīz neviens nav ticis nenotverts, ne apcietināts, nenotiesāts. Uh, valdība turpina slēgt televīzijas, televīziju, piemēram, un nekādu, nedod pilnīgi nekādu pamatojumu šāda veida rīcībai. Valdība vienkārši slēdz TV uh, studiju. Un tās vadītājiem tika izteikti draudi, Nu, un vēl noslēgumā piekļūties sistēmai. No visiem tiem drausmīgiem pārkāpumiem, par ko runāju, daudz no tiem ilgst jau uh, jau gadiem. Esam centušies vērsties tiesā, esam centušies um, pārsūdzēt lēmumus par televīzijas lēkšanu un tā tālāk, it kā vajadzētu būt konstitūcija un konstitucionālajai tiesai 72 stundu laikā vajadzētu šīs prasības vismaz atzīt, bet neviena no tām nav tikusi atzīta. Viss, ko pilsonis var darīt, ir doties uz starp Ameriku uh, tiesu. Citas iespējas nav jo tikai caur šo starpameriku sistēmu var iegūt piekļuvu starptautiskam tiesiskumam. Bet, nu, lūk, Venecijolē izstājoties no šī organisma, šīs tiesības arī tiks atņemts iedzīvotājiem. Jo Venecijol paziņojas, ka tā vairs neatzīst starpameriku tiesu lēmumus un, lūk, izstājas no šīs konvencijas. Es ar prieku atbildēšu jeb kādus jautājumus, kas jums varētu rasties šai saistībā. Paldies. Paldies, turpina priekšādātāji. Paldies, Grinjē kungs. Tālāk nonākam pie video reportāžu, ko mums ir atsūtījis Pietko kungs. Thank you. Bueno, en Venezuela tenemos una situación peculiar en relación. Sveiki, Venecijolā situācija šobrīd ārkārtīgi sarežģīta, kad runājam par izteiksmes brīvību, par vārdu brīvību. Ir vispār zināms fakts, ka runas brīvība Venecijolā šobrīd tiek pakļauta ārprātīgā vardarbībai, tiek izdarīt, to ierobežo valdību visos iespējamos veidos. Un, protams, tas runāja par Hugo Čāves valdību. Nu, ir pilnīgi atklāts pieņemums, ka runas brīvība Venecijā nepaspāv vispār. Bet konstitūcija teorētiski it kā šādas izteiksmes brīvību garantē. Tā garantē tāpat arī tiesības praktizēt runas brīvību, neskatoties uz visu, kas tiek teikts, uz pārkāpumiem un ļaunprātīgu at, mm, izturē, attieksmi pret šiem principiem. Ir slēgtas vairākas televīzijas, apmēram 40 radiostacijas ir slēgtas. bet tie, kas eh, nepakļaujas spiedienam, nu tie zināmā mērā īsteno savu izteiksmes brīvību un runas brīvību. Un tāpēc es runāju šeit par situāciju, kas zināmā mērā ir paradoxāla. Ir milzīgi, milzīga vardarbība, ir iebiedēšana, uh, bet tie, kas spiedienam nepakļaujas, tie spēja īstenot savas tiesības uz runas brīvību. Valdība, protams, uz šiem operatoriem uh, norāda un nu, saka, ka lūk, eh, viņi taisni izmanto tos kā piemērus, kā runas brīvības eh, piemērus kas, protams, ir ārkārtīgi ierobežots. Es biju radiostacijās, televīzijas stacijās, kas ir pilnībā tikušas slēgtas, ir e, krimināli vajāti žurnālisti, ir fiziski uzbrukumi organizēti pret šiem žurnālistiem un TV operatoriem. Un kā visos autokrātiskos eh, režīmos, valdība, protams, cenšas situāciju pasniegt daudz rožainākā gaismā sakot, ka lūk, lai arī pastāv varbūt zināmas problēmas, bet situācija nomēr nav tik ļauna un tā tālāk. Bet, protams, ka realitāte ir daudz skarbāka. Ir šīs krimināla vajāšanas, ir milzīgi iebiedēšana, uzbrukumi žurnāliem, tas burtiski konstanti tiek īstenots, un tā visu pamatā iniciatori ir valdība. nu, varbūt, ka Venecuālas piemērs vēl nav tas pats ļaunākais, bet ir e, mūsu, mūsu televīzijas varbūt gadījums nav tas pats ļaunākais, ir, bet ir bijušas trīs, e, trīs gadījumi, mums tika noteikti, piemēram, 50 tūkstoši dolāru soda nauda avīzei, Mēs, protams, to nevarējām samaksāt, bet iesaistot lasītājus un pārvēršot to par politisku jautājumu, mēs spējām savākt pietiekam daudz ziedojumu, lai šo sodu samaksātu un, vien, un pat vēl ziedotu līdzekļus žurnālistu skolas darbībai. Vēl ir divas ties, tiesas prāvas ierosināts pret mūs, bet tās šobrīd ir, ir uh, iestrēgušas un varbūt tas ir tāds taktiska, taktisks solis no valdības puses šobrīd neļauj, jo citādi viņi var, jo viņi, jebkurā gadījumā var izmantot šīs tiesas prāvas, lai pilnībā slēgtu avīzes darbību. Problēma ir arī tāda, ka mēs nepiekļūstam oficiāliem informācijas avotiem. Ir ārkārtīgi grūti saņemt uzticamu informāciju. Burtiski jādarbojas kā tādiem burviem, lai ziņot par to, ko valdība lemj un dara. Un tas ir kaut kas tāds, ar ko sastopas pilnīgi visi plašsaziņas līdzekļi Venecuālā. Gan tiešā, gan netiešā veidā tās izjūtas, tie izjūtas spiedienu, ir uzbrukumi nacionālām avīzēm, žurnālistiem, kā jau teicu, tiek um, iebiedēti, pret viņiem tiek vērsta vardarbība. Tas pats attiecas arī uz reģionālākām avīzēm, vietējākām avīzēm. Uh, Un, zināmā mālā, tas ir paradoks, jo šīs divas nacionālā mēroga avīzes, kas nav šobrīd pakļāvušās spiedienam, kas ir centušās savus viedokļus kā, eh, brīvi paust, nu, šobrīd tās ir spiestas izturēties piesardzīgi, tīpaši tad, kad runā par delikātākiem jautājumiem. Piemēram, televīzijā nedrīkst runāt par uh, ārvalstu valūtas maiņas mehānismu ko kontroli, nedrīkst pieminēt, piemēram, palēko ekonomiku, ānu ekonomiku. Tas ir pilnīgs tabū. Un pastāv reāla problēma televīzijā, jo televīzija nevar ziņot par atsevišķiem lūk jautājumiem, kas tiek uzskatīti par tabū. Ir tādas jomas, uh, kas netiek pieminētas, un līdz ar to televīzijas ekrānos informācija par tām neparādās. Un tas, protams, ir tikai un vienīgi tāpēc, ka valdība par tām nevēlas runāt. Ir pieņems likums par plas, plašsaziņas līdzakļiem. Tur ietilps 31 pants, bet tikai viens no tiem pantiem ir tas, kas ir problemātisks, un tas ir arī ļoti būtiski Tur tiek teikts, ka plašiņas līdzekļi var tikt slēgt uz trijām dienām, vienu dienu vai arī uz nenoteiktu laika periodu. Un uz šo likumu ir veikta atsauce ļoti daudzos gadījumos, piemēram, tad, kad radio Karakas un, tele, un, uh, un arī televīzija šajā pilsētā tika slēgtas. Krimināltiesa turklāt paredz ļoti striktus sodus un verdiktus eh, apsūdzētajiem, ja viņi tiek apsūdzēti dažādos jautājumos, un tas īpaši attiecas lūk uz žurnālistiem, jo apsūdzības tiek izteikts tā, tā teikt apmelošanā un eh, nepatiesas informācijas izplatīšanā. Un viss ko pasaka kāds žurnālists, var tikt nosaukts par nepatiesu informāciju, un līdz ar to pret jums var uzreiz ierosināt tiesas prāvu, un, kā jau teicu, eh, sodi ir ārkārtīgi smagi. Un tas notiek, tas notiek tā katru dienu. Žurnālisti, studenti, kas cenšas izteikties kas nosūtīti, piemēram, stāž, stažēties uz plašiņas līdzekļiem, ja viņiem paveicas un viņi ir kādā no šādām televīzijas iestādēm, viņi, protams, no tām, kas ne, nepakļaujas spiedienam, viņi, protams, var mācīties ļoti daudz ko, viņi var mācīties nepieciešamību nepadoties un eh, to, ka nedrīkst nevienam ļaut atņemt sev tiesības izteikties. Uh, Pat tajā gadījumā, kad tā ir valdība, kas īsteno visus šos uzbrukumus, iebiedēšanu, tādējādi vēršoties pret Venecuēlas konstitūciju. Thank you, um, Dr. Petkov. I... Paldies doktoram Petkovam. Es domāju, ka papildus pirmā runātāja teiktajam viņš norādīja uz uh, atsevišķām un konkrētām problēmām, ar ko saskars masu mēdīja. Tagad uzklausīsim Erju kungu no organizācijas Reporters Without Borders, un viņš dos ieskatu situācijā no nevalstiskās organizācijas skatu punkta. Paldies, labdien visiem, es runāšu franču valodā. Kas uh, mūs pārsteidz, uh, ir tas, ka uh, priekšvēlēšana kampaņa Venecuēlā uh, parāda arī eh, polarizāciju pilsoņu un mediju vidū, kas ir parādījusies pēdējos gados Venecuolā. Eh, mums ir savs mandāts eh, jāizstāv, un šīs būs ļoti svarīgas vēlēšanas. Ir dažādas diskretācijas un arī um, var, personīgi vērsta vardarbība. Atbildība bieži vien ir pašiem medijiem arī. Uh, par to runāt. Tiek uh, notiek vēršanās pret žurnālistiem. Es sākšu par, ar piemēru no uh, valsts sektora, jo šeit ir uh, runa par uh, sep, nesenu gadījumu no Venecijas televīzijas publiskā kanāla, uh, kas atbalsta Enika Kapnedes Leonskiju bet um, Eh, gribētu arī teikt, ka kritiskie žurnālisti no Karkas reģiona eh, tiek eh, saskars ar vārdarbību un ir agresija pret žurnālistiem, kas ir ne, neitrāli, piemēram, pret Heraldo Hasubibisama lidostā Un uh, viņš mēģināja ziņot par uh, kādu apmeklējumu, un uh, ir tāda nedrošības situācija. Ir vēršanās pret uh, Ultimas Noticijas žurnālistiem, kas ir uh, lielākais nacionālais laikraksts. Tātad tie ir uh, pārkāpumi uh, Un tā ir tā situācija, ar kuru dien dienā saskaras žurnālisti. Mēs to norādi, uz to norādījām, bet uh, nekas nav uzlabojies. Ir uh, vēršanās pret žurnālistiem šajā priekšvēlēšanu uh, situācijā. Un, diemžēl mūs neuzklausīja, mūsu kritika neuzklausīja, bet uh, šāda situācija uh, arī ir vērojama citās uh, Latvijas valstīs. Le pays doit à l'origine à l'attitude complaisante. Un, tāpēc mēs redzam, ka šī polarizācija uzsver un norāda, kāda ir situācija arī privātajos plašsaziņas līdzekļos. Tātad nav nekādu šaubu, ka notiek uzbrukumi un ka laikraksti un citi plašsaziņas līdzekļi mēģina savu darbu pildīt, bet Tātad pārkāpums nekad neizmeklē, nekāda pienā, pierādījuma netiek atrasti, un eh, tāpēc eh, ir eh, tiešām iespējas, ka ir tāda ofensīva pret presas brīvību. Protams, ka Venecuēlē ir tiesības izstrādāt savu uh, publisko mēdīju sektoru, bet tas, ko mēs kritizējam, ir tas, ar ko mēs paši saskaramies eh, ne tikai kā žurnālisti bez robežām, bet arī citas nevalstiskās organizācijas, ir tas, ka šī publiskā mašinērija tiek iz, izveid, izmantota, lai kontrolētu komunikācijas kanālus un aizkavētu eh, informācijas izplatību par tiem, kas ir pie varas. Eh, un, šis ir mēdīju karš. Tas notiek ar um, lielāko kanālu starpniecību, kuras kontrolē Čāvēs tie ir septiņi televīzijas kanāli un trīs radio kanāli, kas ietilp šajā kategorijā. Notiek uzbrukumi ar uh, oficiālo uh, raidkanālu starpniecību uh, Tur bieži vien tiek translētas Čaves eh, runas, bieži vien stundām ilgi, un visiem eh, kanāliem, radio un televīzijas kanāliem šīs runas ir eh, jāraida. Pēdējā reize, kad tas notika, bija 2010. gada februārī, un uh, tur bija uh, gara Čāves runa. Mēs centāmies pret to vērsties bez, bez nekādiem panākumiem ir 136 stundas, eh, eh, kur daudz bija Čavēs runas no šī laika un eh, tika kavēti, kavēts raidorganizācija darbs, arī privāto organizāciju darbs. Tātad tā jau ir oficiāla cenzūra. Tātad šeit ir jānosaka zinām ierobežojumi dégradé par une tendance qui est malheureuse. Runājot par juridisko ietvaru, to gribētu pieminēt noslēgumā, ir tāda tendence kavēt uh, informācijas brīvību, un uh, eh, 2005. gadā tika reformēta juridiskā sistēma, palielināt cietums sodi eh, par uh, it kā uh, rīcību antisociālā veidā, izmantojot um, mēdījus, un tas tikko ir paplašināts arī uz elektroniskajiem mēdījiem. Un tas, protams, uh, rada jautājumus par uh, juridisko sistēmu kopumā, jo ir uh, bijuši daudz gadījumu, kad plašsaziņas līdzekļu darbība ir apturēta, un tas, protams, arī uh, paceļ jautājumu par to, kā cilvēki var piekļūt uh, tiesu sistēmai Ir daudz gadījumi, kad, piemēram, kāda karikatūra ir publicēta, ehm, tur tika atainota kāda sieviete, kas ir tuvu Čavisam, varbūt tā nebija īpaši gaumīga karikatūra, bet tik un tā ehm, šo karikatūristu notiesāja ar cietumsodu uz vairākiem gadiem, kas ir pārmērīgs. Un ehm, arī par kara propagandu. Uh, ir runa. Ir bijuši arī gadījumi, kad cilvēki ir uh, apcietināti un notiesāti. 2012. gada jūnijā tika uzlikts 2 miljonu dolāru uh, naudas sots, uh, pēc tam bija um, pretošanās un tur mm, tādi protesti, kuros tika nogalināti cilvēki. Uh, Mēs vēlamies, eh, lai tiktu mainīts regulējums eh, raida organizāciju jomā Venecuēlā. Un mēs vēlamies, lai tas notiek, eh, neņemot vērā nekādas ideoloģiskas apsvērums. Ir citas valstis reģioni, reģionā, kas ir uh, atvērušās uh, regulējuma ziņā, piemēram, runājot par um, apraides uh, frekvenču dalīšanu, piedāvājot tādas arī privātajām raidorganizācijām un NVO. Šobrīd mēs redzam, ka netiek piemērots 2010. gada starptautiskās sadarbības likums. Šis te vēlmes saskars ar barjerām, piemēram, 6. septembrī Venecuēlas valdība oficiāli uh, atteicās no um, cilvēktiesību konvencijas un teica, ka uh, valsts vairs nepakļausies uh, lēmumiem un arī spriedumiem, ko pieņem cilvēktiesību tiesa. Tas, protams, vājina uh, Ameriku sistēmu un tas nozīmē, ka uh, Venecuēlas iedzīvotājiem nav nekādas iespējas vērsties uh, tiesā, kad viņi ir cietuši. Uh, Preses eh, brīvība un pilsoniskās brīvības, eh, protams, netiek vairs garantēts, jo tur neko nevar darīt. Paldies, esam uzklausījuši vairākas prezentācijas un es gribētu atgādināt jums, ka mums uh, rakstiski ir arī uh, Venecuēlas tiesības valdības iedoklis jūsu izdevus materiālos. Un tagad dosim vārdu Larīna kungām no ārējās darbības dienesta. Un varbūt lūdzu varat aprobežoties ar četrām minūtēm. Paldies, priekšādātāji. Preses brīvība, izteiksmes brīvība, protams, ir demokrātijas turkmens. Mēs aktīvi darbojamies, strādājot pie šī jautājuma, tostarp arī ar Venecuēlu, cenšoties izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Eiropas Savienība katru eh, gadu deklarē, eh, publicē ziņojumu, un tajos, protams, runā par visām tām bažām un problēmām, kas attiecas uz runas brīvību ierobežošanu, uzbrukumiem žurnālistiem un tā tālāk. Ir milzīgi ierobežojumi, eh, piemēram, interneta brīvībā, tāpat arī politiskais dialogs nav iespējams brīvā kārtā jo nav piekļuvis starptautiskai presai. Fin tiek finansēti ļoti daudz projekti Eiropas instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībai. Piemēram, šeit ir iekļauts programmas, kas paredz sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Šie projekti saņem atbalstu no Eiropas un eh, tie ļoti lielā mērā pievērš tieši žurnālistu jautājumam un praksē cenšas tiem palīdzēt. cenšamies tādā veidā spēcināt eh, aizsardzības kapacitāti attiecībā uz žurnālistiem un blogu rakstītājiem, jo tiem tiek izteikt visvairāk draudi. Un apmēram 616 tūkstoši eiro tiek veltīts tam. Tāpat arī ir projekti, kas attiec uz visu Latīņu Ameriku kopumā. 15 valstis un Venecijāla ir viena no tām. tā var, nu, var sakot, milz, liela naudas līdzekļu tiek veltīta šai ziņā. Turpinam politisko un struktūrālo dialogu ar Venecuolu šobrīd. Runājam par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām, par to runājam regulāri ar valdību un turpināsim šos dialogus. Tikšanās reizēs. Īpaši svarīgi tas, protams, ir šajā pirmsvēlēšana periodā ir nepieciešams eh, kaut kādā veidā mazināt šo negatīvo vidi, negatīvo situāciju. Kontaktos ar Veneciālu mēs esam uzstājuši uz to, cik ļoti svarīgi ir respektēt eh, runas brīvību, cik re svarīgi respektēt starptautiskās tiesību normas cilvēktiesību jautājumos un cik svarīgi nodrošināt neatkarīgu tiesu sistēmu. Un eh, runājot par Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību eh, instrumentu, tiek proje, finansēts projekts Venecuolā, lai, veic, lai veicinātu finansētu cilvēktiesību situācijas uzraudzību un preses brīvības jautājumu uzraudzību. Eiropa tāpat turpinās atbalstīt šī instrumenta ietvaros eh, projektus, eh, dažādus projektus šā, šajā jomā, kas attiec uz konkrētiem jautājumiem Karakas televīzija un rādio. Eiropas Savienības viedoklis pausts deklarācijā, kur, kur nācām klajā 28. maijā, un kur teicām, ka šīm televīzijām nepieciešams atjaunot licenci, lai tās varētu turpināt darboties. Thank you very much. And now I... Paldies, un tagad man ir pieteikšies divi deputāti izteikties. Vai vēl kāds vēlas piedalīties debatēs? Tātad trīs kolēģi, un pirmā ir Hübners kundze lūdzu. Uh, thank you very much. I first of all would... Paldies! Vispirms gribētu pateikties mūsu augstu godātajiem viesiem par klātbūtni un par informāciju, kas tiek mums sniegta. Es domāju, ka ir tīpaši runājot par runas brīvību un par mēdīju brīvību, ir svarīgi izprast vispārīgo kontekstu jo runas brīvība un preses brīvība bez neatkarīgi funkcionējošas tiesu sistēmas un bez valdības iejaukšanās ārkārtējas vardarbības kontekstā ir grūti realizējama. Mums ir bijušas vairākas rezolūcijas, ko šis parlaments ir pieņēmis par vairākiem cilvēku tiesību pārkāpumu aspektiem Venecuēlā. Mans konkrētais jautājums šodien mūsu viesiem šeit ir ne tik daudz par to, ko jūs sagaidat no mums, bet ko jūs varētu ieteikt Eiropas parlamentam, Eiropas Savienības komisijai, uh, un Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Paldies! Vaiders kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, nāku no Latvijas. Latvija, kā zināms, ir bijusi vairāk kā 50 gadus okupēta no Padomju Savienības puses, Un tāpēc šī situācija, ar ko mums, mūs iepazīstināja mūsu godātie viesi un arī mūsu ārējās darbības dienesta pārstāvs, man ir ļoti labi pazīstama. Dzīvojot Padomu Savienībā, es ļoti labi zinu, ko nozīmē iebiedēšana, ko nozīmē aresti par katru brīvu vārdu, ko nozīmē tas, ka prese tiek pilnībā kontrolēta ko nozīmē tas, ka cilvēki ne pirms, ne arī pēc vēlēšanām nevar saņemt brīvu informāciju. Tāpēc es esmu ļoti gandarīta, ka mums šodien šī noklausīšanās notiek, ka mūsu cilvēktiesība apakškomiteja tomēr ir atcerējusies, ka vārda brīvība ir tas, par ko mēs cīnamies, vārda brīvība pasaulē ir tas, kas mums ir jāaizstāv. Un es tikai varu pilnībā piekrist tiem runātājiem, kas teica, ka vārda brīvība, preses brīvība īpaši svarīga ir pirms vēlēšanām. Un tāpēc man ir liels gandarījums, ka mēs nepakļāvāmies atsevišķu mūsu kolēģi un varbūt arī ārējiem spiedienam par to, ka šāda noklausīšanās vajadzētu tikt rīkot pēc vēlēšanām. Ir īstais brīdis, jo Venecuēlas tautai ir tiesības uzzināt, ir tiesības iegūt brīvu informāciju, un tas nav atliekams. Es gribētu arī tiešām izteikt komplimentus gan mūsu šodienas viesiem, gan arī visiem tiem, kas Venecijolā cīnās par vārdu brīvību. Es zinu, cik tas ir bīstami. Es zinu, ka to var atļauties tikai ļoti, ļoti drosmīgi cilvēki, jo, ja pat vis nelielākā vārda brīvība izraisa cietumsodus, tad katrs var iedomāties, ko tas nozīmē. Es tāpēc gribētu uh, uzdot jautājumus mūsu viesiem. Vispirms jautājums, protams, ir ļoti šokējošie cilvēki, kas ir izteikušies pret Čavesa režīmu, nevar saņemt dokumentus, lai piedalītos vēlēšanās. Cik lielā mērā šāda darbība cilvēku, kuri nevar piedalīties vēlēšanās, varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus? Un arī vispār tas, kā šī vēlēšana, ka ir atteik, notikusi atteikšanās no cilvēktiesību konvencijas, ka preses brīvība tiek ierobežot. Cik lielā mērā tas var ietekmēt vēlēšanu rezultātus? Paldies! Thank you, Madam Vaidere. No, Mr. Paldies, Paldies Vaiders kungs, kundze, un tagad Maier kungs, lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, usted, en su primera... Paldies, priekšsēdētāja. Jūs savā uzrunā vērsāties pie auditorijas un pieminējāt eh, Karakasas eh, televīziju, RCTV, bet eh, man ir jautājums par to, vai Nav tā, ka ļoti bieži daudzas lietas tiek izmantotas ļaunprātīgi un tiek manipulēts ar tām it īpaši pirms vēlēšanām. Mēs runājam par uh, leģitīmu un konstitucionālu puču Venecuēlā, bet kas notiek tagad? Barņēkungs un Citi piecus gadus pēc Karakas televīzijas slēgšanas tagad kandē vēlēšanās, un mums saka, ka tas ir pareizi. Katrā ziņā mums ir jāatbalsta opozīcija, un mēs dzirdējām, ka Graņēkungs patiesībā nāca klajā ar pirms vēlēšanu kampaņas uzrunu. 60% no eh, satura jūs uzrunā bija saistīti tieši ar pirmsvēlēšanu kampaņu, un tas bija jūs eh, mērķis, kāpēc jūs ieradāties šeit. Jūs gribējāt runāt par pirmsvēlēšanu kampaņu, par vēlēšanām. Es domāju, ka tas nebija pārāk veiksmīgi. Katrā ziņā Tas tikai vēlreiz liecina par to, ka Čaves eh, uzvarēs vēlēšanās, un par to liecina arī pirms vēlēšana aptāvis. Mēs runājam par valsti, kur visbiežāk, salīdzinājumā ar citām valstīm, tiek vispār organizētas vēlēšanas. Tādēļ šķiet visai loģiski un pareizi, ka labējās pārnu partijas un no opozīcijas un 2006. gada vēlēšana kandidāts un visas tās politiskās partijas, kas nekad nav spēlējušas vadošo lomu valsts pārvaldē, ka tām tās, protams, parādās uz politiskās skatuves. Tā ir opozīcija, ko, kurai trūkst uh, skaidras virzības, trūkst orientācijas, un mēs redzam, cik neveikla ir opozīcija darbojoties. Mēs runājam par suverēnu valsti Venecuēlu ar savu konstitūciju, un visās demokrātiskās valstīs, visā pasaulē tiek regulēta apraide, gan televīzijas apraide, gan radio apraide, un tas notiek arī Eiropas Savienības dalību valstīs. Tās ir tiesības, kas apraides organizācijām ir jārespektē. Tām ir jārespektē nacionālās normas. Un, ja šīs normas tiek pārkāptas, kā piemēram tas bija RCTV gadījumā, uh, Piemēram, ja tā būtu bijis manā valstī, ja kā viņi būtu eh, mēģinājuši organizēt puču manā valstī, ja televīzija manā valstī būtu iesaistīta puču gatavošanā, tad o, noteikti šāds kanāls būtu ticis slēgts. Mēs šeit runājām eh, par cilvēkiem, kas ir centušies organizēt puču valstī. Tagad viņi atnāk šeit uz Eiropas parlamentu un uh, Um, nu jā, es saprotu, jūs esat uzņēmējs. Jūs esat biznesmenis, kurš cenšas realizēt ideju, kura galbeigās netriumfēs. Un ja 7. oktobrī jūs negūsiet panākums, tad, nu jā, lai cik žēl nebūtu, bet jūs zaudēsiet, lai kādu propagandu jūs šeit nepaustu. Uh, Es domāju, ka visi, kuri ir bijuši Venecuēlā un kuri brauks, es domāju, ka viņu šokēs vīzraksti avīzēs, jo es domāju, nekur citur nevarētu lasīt tik pārdrošu savīžu rakstu vīzrakstus, kā tas ir Venecuēlas presē. Eh, starp Ameriku eh, cilvēktiesību tiesa darbojas ASV paspārnē un pat ASV Un Kanāda nerespektē visas normas, par kurām jū, kuras jūs šeit piesaucāt. Jā, ir jau jauki sagatavot um, deklarācijas, bet es domāju, tam ir maz jēgas. Paldies. Thank you, Ms. Liels paldies, Maier kungs. Tagad ir vēl viens kolēģis, kas vēlas izteikties. Kas ir mums? Vēlotos lūgt jūs izteikties pavisam īsi. Nē, jums nebija pieejams tulkojums, jūs sakāt? Ir kāds pārpratums bijis, jūs nevēlēties izteikties? Man tik teica, ka jūs vēlaties uzstāties. Ja nevēlaties, ļoti labi. Labi, tātad lūkšu jūs izteikties pavisam īsi, jo pulkstens 11. mums ir jāsāk nākamais darbu kārtības punkts - ziņojuma apspriešana. Lūdzu. Kāds tas Ramon kungs lūdzu? Paldies, priekšādātāji. Un paldies, ka devāt man vārdu. Es patiešām gribēju tomēr komentēt šo situāciju. Es domāju, ka jautājums par Eiropas parlamenta instrumentalizāciju, um, ko tad īsteno politiskie grupējumi, um, mums bija Maijā debatas. Debats par to, ka Venecuola izstājas no Ameriku cilvēktiesību sistēmas. Un mēs parlamentā šeit dzirdējām, lūk, ka Venecuola jau ir izstājusies, jo tā bija pret šo sistēmu, un mēs nosodījām šo rīcību. Un šī Eiropas parlamenta instrumentalizācija 2012. gada notikumu ietvaros parādīja, ka patiešām bija politiska manipulācija. Tagad konstatējam, ka vēlēšanu problēmas pastāv, un suverēna demokrātiska iestāde, kas ir demokrātiski ievēlēta, respektīvi Eiropas parlaments, tiek pilnībā ignorēti. Atminos līdzīgu situāciju Latviju Amerikā citā kontekstā. Toreiz arī bija valsts apsvēru, apvērsums un demokrātija mm, tika gāsta, vēlēšana sistēma ļaunprātīgi izmantota, lai eh, nu, atsevišķu pušu privilēģijas eh, cātu gaismā. Nu, tas ir arī tieši tas, kas norisinās šobrīd, un tāpēc personīgi gribu nosodīt šos centienus padarīt Eiropas parlamentu par instrumentu. Eiropas parlaments nav pelnījis šāda veida izturēšanos. No to cilvēku puses, ko viņš ir uzaicinājis izteikties. Šim parlamentam ir stabilas attīst, attiecības ar Latīņamerikas valstu parlamentiem. Mums ir Eiro Latīņamerikas starpparlamentārā organizācija un. Un šis parlaments attiecības uztur, tas attiec uz visām Eiropas valstīm. Un tās uztur, lūk, ar attiecības ar demokrātiski vēlētām valdībām Latvijā, Amerikā, un Venecijāla ir viena no šādām valstīm. Nu, esam vēlēšanu priekšvakarā. Un tāpēc tiešām mm, šķiet ļoti neveiksmīgi, ka tiek izdarīts šāda veida mēģinājums padarīt Eiropas parlamentu par instrumentu politiskās manipulācijās. Venecuola ir Merkusur dalība valsts, tur ir diplomātiskās attiecības ar visām valstīm. Eiropas Savienībā nodrošināts uh, visām parlamentārajām struktūrām tāpat. Un tāpēc noslēgumā gribu atsaukties vēl uz tām apsūdzībām, kas tika izteiktas, bet nekādus pierādījumus tam nesaņēmām, respektīvi, ka mums ir bijis apsūdzību, dzirdējām apsūdzēju sarakstu vienu pēc otra, kas neatbilst uh, dem, tādām demokrātiskām vērtībām, ko mēs šeit atbalstam Eiropas Savienībā. Nu, Eiropas Savienības vidusjūras valsts ir ļoti labi, ļoti labi zina, ko nozīmē diktatoru vara. Spānija bija diktatu, diktatora varā gadiem, un mēs ļoti labi zinām, kādi, kādas manipulācijas var veikt diktators un kā tas notika Franko gadījumā. Priekšādā tā runātāja pārsteidz, vai jūs varētu nonākt pie. Uh, Jā, jā, tūlīt jau pabeigšu savu stāšanos. Un tāpēc esam ārkārtīgi jūtīgi pret šādām situācijām. Un es tiešām nosodu šo centienu padarot, padarīt Eiropas parlamentu par instrumentu atsevišķu personu rokās, politiķu rokās, kurus mēs šeit uzaicinam. Un tad viņi nāk lejā ar šādiem aps, šādām apsūdzībām, kurām nav nekādu pierādījumu, un tas ir, manuprāt, centiens ietekmēt demokrātiskas vēlēšanas Latvijā-Amerikā. Paldies, turpina priekšādātā. Es domāju, jāņēmām vērā jūsu teikto, tāpat arī Majerkunga teikto, bet es tikai gribēju jums informācijai paust, ka tieši tā kā Pietkaukungs nav šeit klāt, tad es gribētu teikt, ka viņš noteikti nepiekritīs, jo viņš ir kreiso spēku pārstāvis, viņš nav labo spēku pārstāvis. Vēl divi kolēģi vēlas izteikties no zāles bet var dot jums eh, vārdu tikai tad, ja jūs absolūti iekļauties vienā minūtē. Jo citādi šeidienas viesiem nebūs iespējas atbildēt uz jūsu vantamiem. Diez Demera Garcija vispirms, un pēc tam nākamais paldies priekšādātājiem. Lielas paldies! Man pat nevajadzēs minūti. Ja jūs būtu laip, gan laipni uzklausīt man godātais kolēģis, varētu sākt izteikties. Es domāju, ka šanā, šī sanāksme ir ļoti leģitīma un pilnīgi normāli to organizēt cilvēktiesību apakštiesību komitejā. Tas bija lēmums, kas tika pieņemts eh, ar vairākumu atbalstu un tas notika par spīti visiem tiem šķēršļiem, kas slepeni lika, tika likti ceļā šīs uzklausīšanas organizēšanai. Mēs, protams, zinām, ka pasauli ir sadalījusies divās nometnēs. Ir Villijs Maiers ar savu komandu un visi pārējie. Klausoties Maiera kungā, jūs jau to ļoti labi sapratāt. Viņš ir tā kā tāds orākuls, kas saka, ka lūk, Venecijolā vispār nevajag vēlēšanas, jo visi jau zina, kas tur vinnēs. Nu, ar viņa atļauju tad varbūt. Un nevēloties gan viņu, protams, apvainot. Es tomēr gribu teikt, ka viņš šādā veidā nodarbojas ar kaut kāda veida paredzējumiem. Uh, tādu nākotnes vīziju, konstatāciju tieši kā Delfa orākuls. Turklāt viņš vēl paredz, ka mūsu viesis ir Venecijālas eh, opozīcijas dalībnieks. Nē, viņš ir neatkarīgs pilsonis. pilsonis, kas līdzdarbojas NVO, NVO, kas saucas eh, žurnālisti bez ieroķiem, eh, bez eh, robežām. Jūs taču nesat Venecijos opozīcijas dalībnieks, godātais viesi. Un turklāt Petkova kungs savukārt, kas, kura video ziņu, video vēstu mēs noklausījāmies nu pat, savukārt tika lūgt šeit piedalīties, un viņu uzaicināja sociālistu grupu, tāpēc lūdzu atzīmējiet arī šo savā informācijā. Noslēgumā gribu godātiem viesiem tomēr teikt paldies, paldies priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Es gribu vēlreiz vēlreiz uzsvērt, ka šis, no, šī, šī uzklausīšana simtprocentīgi leģitīma. Priekšādātā tulpina tālāk kolēģis Miranda, kolēģi Miranda lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, Jā paldies gribēju tikai teikt, ka šis parlaments aizstāv izteiksmes un runas brīvību, aizstāv demokrātiju un vienmēr to ir darījis. Un tāpēc politiskais oportunisms mm, lai, periodā pirms vēlēšanām kas šobrīd notiek, par kuru mūs šeit apsūdz šīs uzklausīšanas kontekstā. Manuprāt, uh, nu, tad varētu tā, tāda veida apsūdzības tikt izteikts arī attiecībā uz cita veida vēlēšanām, par kurām esam sprieduši. Citu vēlēšanu gadījumos nav tikuši organizētas nekādas šādas pirmsvēlēšanu uzklausīšanas un tam līdzīgi. Kad runājam par sociālo atbildību, kas jāuzņems radio un TV operatoriem, tad, protams, ir vajadzīga demokrātija, līdzsvars, cilvēktiesība, aizsardzība, kultūra, izglītība, sociāla ekonomikas jautājumi, tie visi ir svarīgi Venecuēlas sabiedrībai. Un runas brīvība tāpēc ir, kas, ir, ir koncepcija kā tāda. Paldies! Varbūt jūs varētu pievērsties tad konkrētajiem jautājumam, eh, godātie kolēģi. Ehm, tātad, pirmkārt, Hibners kundzes jautājums par to, ko konkrēti jūs ieteikt darīt um, parlamentam. Lūdzu. Tātad rekomendācijas. Kādas rekomendācijas no mūsu puses? Visās demokrātiskās valstīs, visās demokrātijās vēlēšanām ir jābūt godīgām, brīvām, pārskatāmām, uh, Un Venecijas gadījumā tas, protams, tā nav. Riekungs jau norādīja uz to, ka republikas prezidents ļaunprātīgi izmanto plasažiņas līdzekļus un to, ka viņa rokās ir koncentrējušies eh, kontroli pār televīzijas un radio kanāliem. Tāpat ir iztērījis vairāk kā miljonu, eh, es atmanos, 1800 stundas eh, veltījis savai propagandai visos šajos kanālos un vairāk kā 420 stundas, des, pa 10 minūtēm dienā vien eh, radioprogrammās runājis. Papildus tam turklāt prezidents ir norganizējis pats savu programmu, kas tiek translēta 320 reizes un atkārtot un atkārtot un atkārtota kopumā sasniedzot vairāk kā 700 stundas translācijas. Un tāpēc ir pilnīgi skaidri, ka viņš ļaunprātīgi izmanto visu šo televīzijas un radio kanālu sistēmu, un nu, to dara visi prezidenta dienesti. Rezultātā kopumā 4500 stundas propagandas tiek translētas. Un mans pirmais ieteikums tāpēc šai kontekstā būtu. Uh, censties organizēt brīvas uh, vēlēšanas. Otra rekomendācija par tiesu sistēmu runājot. Mūsu gadījumā mums ir vairāk kā desmit gadu aizkavētu tiesas prāvu, kas ir tikušas uzsākts, bet kas nav novestas līdz konkrētai tiesas prāvai un spriedumam. Un uh, mums, protams, vienmēr bija iepriekš iespēja vērsties Ameriku tiesas sistēmā. Uh, Mēs vēlamies iesniegt prasību Čavezam pārdomāt vēlreiz savu lēmumu, izstāties no šīs tiesas eh, struktūras. Jo konstitūcija šāda veida iespēja tomēr paredz, un tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, lai ir starptautisko līgumu sistēmu, kurā varam vērsties. Bet, kā jau es teicu, no šobrīd ir notikusi atstā, izstāšanās. Ir viekungs. Par rekomendācijām runājot, es jau centos tās formulēt. Ar nožēlu jāsacina, ka ir atsevišķi deputāti, kas uzskata, ka es esmu no opozīcijas. Tā nav. Tas liekas ļoti dīvaini, jo es tieši šāda veida. Eh, nu, šāda veida apsūdzības ir izteikts arī pret visiem žurnālistiem. Es pavisam, es negrasos runāt un brīvprātīgi to daru. Es nerunāju par vēlēšanu procesu vispār. Tas, ko es vēlos teikt, ir Lukas, vai šodien ir iespējams garantēt plurālismu, līdzsvarotu plurālismu e, kopējā plašiņas līdzekļu ainā Venecuēlā? Tas ir tas jautājums, ko es izteicu, un šeit es varu teikt, lūko, pirmām kārtām, lai to nodrošinātu, ir arī valdībai jāiesaistās darbā ar profesionālām organizācijām, nodrošinot žurnālistu, visu žurnālistu aizsardzību, otrām kārtām e, ka Denis gadījums arī ir jāizmeklē, tas ir pilnīgi skandalozi, kā tik slēgti šie kanāli. Un turklāt un varbūt nepieciešams pārskatīt arī juridiskos instrumentus, likumus, kas šobrīd regulē un tie eh, plašiņas līdzekļus un kas nav apmierinoši. Lūk, tādas rekomendācijas. Nu, NVO ziņā tad ir mēģināt kaut ko darīt tālāk. Paldies, paldies, saka priekšādātāji, paldies abiem. Un mūsu pre, vicepriekšādātājs Gžiba kungs arī vēlas izteikties mazliet. Lūdzu, 30 sekundes jums. Uh, Paldies! Es vēlējos uh, uzstāties šajās debatēs, tāpēc, ka vēlos kaut ko precizēt. No debatēm, kas norisinājās zālē, es saprotu, ka mūsu mērķi tika pārprasta. Šī apakškomiteja negrasījās instrumentalizēt Eiropas parlamentu vēlēšanu dēļ šeit, Vene, Venecijolā. Nē, un arī Venecijolās vēlēšanās, ne, vēlēšanas nevēlamies izmantot kā instrumentu šeit nekādā gadījumā. Aicinājums no priekšādātājas puses bija ļoti skaidrs. Jau tik pašā sākumā teikts, ka mēs uzstājoties nevēl, nerunāsim par vēlēšanām. Lielākā daļa deputātu e, šo lūgumu arī ievēroja, pievēršoties jautājumiem, par ko runāja uzaicinātie viesi. Mums šeit gaugā jārunā par savu par, eh, par norādīto tēmu. Galvā šī nav vienīgā uzklausīšana, ko mēs īstenojam tādas pašas. Mums ir bijuši arī par Ukrainu un Krieviju, piemēram. Priekšādātāji turpina, paldies. Līdz ar to uzklausīšanu slēdzu. Paldies mūs visiem. Tūlīt ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir igadējais ziņojums par cilvēktiesībām eh, un demokrātiju pasaulē 2011. gadā un Eiropas Savienības politiku šajā jautājumā. Šeit Runa, eh, ieraugniesim pirmo viedokļu apmaiņu un debat, debatas par cilvēktiesībām un demokrātiju. Godātie kolēģi, lūkšu jums turpināt debats ārpus zāles, lai zālē būtu klusums un varam turpināt darbu. Iepriekšējais ziņojums attiecās uz situāciju 2010. gadā, ziņojumu pieņēmām aprīlā, bet pilnīgi noteikti vēlējāmies šeit atgriezties pie iepriekšējās labās prakses un apspriest šo ziņojumu, darīt to savlaicīgi, tā lai varētu norisināties arī plenārsēdē debats, kad rezolūcija tiks pieņemta decembrī. Esam nonākuši pie situācijas, kur darba grafiks, gatavojot debats par ziņojumu, ir ļoti saspringts. Uh, tāpēc lūkšu Leonīdu Donski ievērot arī visas šīs, visus šos termiņus un uh, palīdzēt mums kopējā darbā. Viņš to ir darījis līdz šim, un es domāju, līdz ar to, ka mēs dosim vārdu vispirms Donska kungam, un redzu, ka te ir arī Jānu referenta klāt. Lūdzu, Donska kungs. Thank you, Madam Chair. Lielas paldies, priekšsādātājas kundze. Jā, patiešām cilvēktiesību un demokrātijas situācijas ikdējais ziņojums par 2011. gadu un par Eiropas Savienības politiku šajā jomā ir ļoti svarīgs man, un es uzskatu, ka tas ir viens no uh, svarīgākiem brīžiem arī manā dzīvē ir eh, ļoti svarīgi konsolidēt visas eh, iespējas, eh, kādas ir. Paldies arī maniem kolēģiem, draugiem, partneriem, paldies ēnu referentiem, maniem priekšgājējiem. Uh, Uh, Andrikienas kundzei un Ričardam Havitam, tātad uh, es tiešām uh, ļoti gribētu ar viņiem konsultēties, jo es nedomāju, ka neviens ziņojums nevar būt perfekts un pilnīgs, runājot par šo milzīgo teritoriju, kur ir jānosāc. Bet, nu, katrā gadījumā es uzskatu, ka katram referentam ir uh, tiesības izvēlēties, piedāvāt savu vīziju, savu skatījumu, un tāpēc es uzskatu, ka sistemātiskāka pieeja šeit tiek pielietota, lai izvairītos no tādas jaungada eglītes, eh, apkarinot to ar dažādiem skaistiem formulējumiem. Tā vietā gribētu teikt, ka ziņojums ir tāds eh, precīzs un mērtiecīgs, jo mans mērķis ir ir izveidot dokumentu, kas veido cilvēktiesību politiku un nevis tikai atskatu pagātnē. Priekšstādātājs kundze, jūs ļoti pareizi norādījāt, ka ir ļoti svarīgi, ka 2011. gada ikgadējais Eiropas Savienības ziņojums būtu jāveido tāds, lai atgrieztos pie e, normālas prakses, proti darītu visu laikā. Un man ir ļoti liels prieks, ka tika pieņemts 2011. E, gadā Eh, ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju. Mēs atbalstām arī to, ka komisijas vicepriekšsēdētāja augstā pārstāve jūnijā prezentēja ziņojumu, un tādējādi mēs atgriežamies normālajā darba grafikā. Es uzskatu, ka uh, ziņojums eh, ļoti iegūs no jūsu ieteikumiem, jūsu grozījumiem, un es jūs gribētu aicināt darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai uh, panāktu tik labu ziņojumu, kā es vēlētos uh, to veidot. Sākumā gribētu pateikt nedaudz kaut ko par šī ziņojuma struktūru un tiem uzsvariem, kādus vēlos likt. Struktūra, manuprāt, ir diezgan paredzama. Uh, ir tādi vispārīgi apsvērumi, tad ir runa par ES darbību ANO, tad ir arī daļa, kur ir runa par uh, starptautisko kriminālo tiesiskumu un cīņu pret nesodāmību, un uzsvers tiek likts, un tas ir uh, mērtiecīgi tā darīts, uh, tātad ar nolūku, ir likts uzsvers uz to, ka mēs. Uh, nožēlojam to, ka selektīvais tiesiskums parādās uh, um, pārējais periodu valstīs, uh, aizbildnoties ar cīņu pret korupciju vai pret terorismu, piemēram. Un tādējādi tiek uh, marginalizēta opozīcija, jo īpaši pirms vēlēšanām. Mēs, protams, uzsveram to, cik svarīgs ir arābu pavasaris, kas, manuprāt, ir viens no riskiem šajā ziņojumā. Uh, ir eh, sadaļa par ES rīcību starptautiskajās uh, tiesībās, un ļoti svarīga ir arī uh, daļa par Eiropas kaimiņattiecību politiku un arābu pavasari. Un svarīgi ir arī tas, ka zināms uzsvars uh, tiek likts uz nožēlu, ko mēs varētu paust par to, ka austrumu partnerības politika bieži vien tiek nepareizi interpretēta tur tiek viss piedots un viss atļauts, un ir dubultie standarti, kas uh, tiek piemēroti mūsu austrumu partnervalstīm. Sadaļa par ES politikām, lai atbalstītu demokratizāciju un vēlēšanām, protams, tas ir tāds paredzams uh, saturs šeit. Uh, un cilvēktiesību dialogu un konsultācijas ar trešajām valstīm ir vēl viena sadaļa, un tad ir Eiropas Savienības sankcijas. Uh, un demokrātijas klauzulas. Un vēl gribētu, dargie kolēģi, pievērst jūsu uzmanību uh, sekcijai, kas ir ļoti svarīga mūsu aldi grupai, kas ir vārda brīvība, uh, kas ir sociālajie mēdīji un digitālā brīvība. Un es domāju, ka es varu teikt, ka šī ir viena no izšķirošajām sadaļām un uh, viens ļoti svarīgs uzsvars manai grupai un man personīgi. Uh, Un liels uzsvars šeit tiek liekts uz arābu pavasari, runājot par digitālo brīvību. Ja jūs man ļausiet laipnā kārtā izteikties par to, kas mani individuāli ļoti saista, un kas ir mana vīzija, tas ir uh, atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem no Eiropas Savienības puses, un tur ir pausts mans viedoklis, un nav nekāds brīnums, ka Šeit uh, ir tāds formulējums, ka ziņojums nožēlo, ka cilvēktiesību aizstāvju marginalizācija un sodīšana joprojām ir tendence Ķīnā un Krievijā un citās valstīs, kas joprojām uztver cilvēktiesību standartus kā tādu kavēkli. Mēs nožēlojam, ka um, plašsaziņas eh, līdzekļu eh, darbinieku vajāšana tiek uzskatīta par iekšēju lietu. Esmu pats eh, pārliecināts, ka mūsu viena no misijām ir cīnīties pret žurnālistu vajāšanu pasaulē, un es domāju, ka jūs varējāt rēķināties ar šādiem formulējumiem manā ziņojumā, jo man tiešām ļoti pie sirds ir mūsu pienākums aizsargāt disidentus, Uh, cilvēktiesība aizstāvjus un uh, tam līdzīgs cilvēks visā pasaulē. Un tagad uh, pēdējā daļa ziņojumā. Tā ir Eiropas Savienības rīcība pret nāves sodu un, protams, arī pret uh, uh spīdzināšanu un cita veida cietsirdīgu rīcību. Gribētu uh, pievērst jūsu uzmanību kaut kam, kas ir novatorisks un šeit uh, tiek nožēlots, ka politiski ļaunprātīgi izmantot psiho, psihiatriju, un tā joprojām ir sāpīga problēma, piemēram, Krievijā, kas joprojām izmanto šādas metodas, lai uh, ietekmētu savus uh, pilsoņus, uh, novērstu pretošanos, uh, Un tiek izmantotas dažādas uh, spīdzināšanas uh, veidi, piemēram, uh, psiholoģiskā spīdzināšana un slikti cietuma apstākļi. Dargie kolēģi, es gribētu aicināt jūs iesniegt grozījumus, lai šo sekciju paplašinātu par sociālo grupu diskrimināciju. Tātad sociālā grupa uh, ir formulējums, kas neskar nekādu konkrētu teritoriju. Te ir runa par LGBT, par cilvēkiem, kas. Uh, Um, cieš no uh, kastu uh, naida. Un uh, šeit mēs cenšamies iekļaut visus cilvēkus, pret kuriem ir vēršanās, pret kuriem atstāt novārtā, pret kuriem notiek diskriminācija, un ir ļoti svarīgi šeit likt lielāku uzsvaru, un tāpēc lūdzu iesniegt grozījums par šo sadaļu sievietes un bērni bruņotos konfliktos, un tad ir sieviešu tiesības, bērnu tiesības, kas ir, protams, neatņemama sastāvdaļa ziņojumā. Un visbeidzot, vēl kaut kas, kas man personīgi ir ļoti uh, svarīgs, tā ir reliģijas vai ticības brīvība. Un šeit ir jāpieskaras visam, arī ateismam, un uh, es domāju, ka tas arī atbilst manas grupas uh, viedoklim par uh, tiesībām uz ticības brīvību. Vēl gribētu uzsvērt, ka mūs uh, skar situācija Ķīnā, ka um, musulmaņi, kristieši, budisti un Falun Gong mm, piekritēji bieži vien saskars ar uh, vajāšanu un mēs prasām nodrošināt viņu pilsoņu un uh, cilvēktiesības un politiskās tiesības. Daudz no šīm lietām, uh, kas ir ziņojumā, ir uh, jau tradicionāli šāda ziņojuma segmenti, un cits punkts savukārt būs tieši man ļoti svarīgi punkti, ko esmu šeit iekļāvis. Uh, Priekšstādātājs kundze, es saprotu, ka šis ir tikai sākums ļoti sarežģītam darbam. Esmu gatavs uh, un, un ļoti atvērts kolēģi ieteikumiem. Paldies! Paldies jums, Donska kungs! Un tagad uh, došu vārdu kolēģiem, kas vēlas komentēt. Redzu, ka Tokeš kungs ir šeit, kas ir tautas partijas ēnu referents. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Tad došu vārdu arī ārējās darbības dienestam un pat izteikšos. Lūdzu, Tokeškungs. Tisztelt eh, elnök asszony, eh, úgyis, mint a... Priekšsēdētājs kundze. Es runāšu Tautspartijas grupas vārdā. Bet es esmu arī koordinators un ēnu referents un gribētu pateikties eh, par visaptverošo darbu, ko ir veicis Donska kungs. Paldies arī par viņu kopsavilkumu. Tad, tad eh, apsveic viņu par līdz šim paveikto darbu un gribētu padalīties ar jums ar savām idejām par to, kas, manuprāt, ir svarīgākie punkti šajā procesā. Pirmkārt, gribētu pievērsties NVO un pilsoniskai sabiedrībai. Es piekrītu Donska kunga liktiem uzsvaram uz šo jautājumu. Manam pašam, man pašam ir uh, baznīcas uh, pieredze, es uh, biju uh, arī Čaušesku sacēlšanās uh, dalībnieks uh, Rumānijā. Mums uh, nav um, vērojama joprojām uh, tāda pilsoniskā sabiedrības stiprināšanās Austrum Eiropā. Tā būtu jāstiprina. Vēl viena lieta, kam gribētu pievērsties, ir uh, reliģijas brīvība. Es uzskatu, ka reliģijas brīvība, jeb ticības brīvība ir ļoti svarīga joma cilvēktiesību kontekstā. Un uh, Šobrīd, kad eh, daudzos reģionos cilvēki tiek vajāti reliģisku, reliģiskās pārliecības dēļ, mums būtu jāpievērš īpas uzmanību šiem jautājumiem, un ārējās darbības dienestam vajadzētu aktīvāk iesaistīties reaģējot uz eh, reliģijas brīvības pārkāpumiem. Trešais punkts, ko gribētu pieminēt, ir tas, kā mēs uh, izmantojam dubult standarts, runājot par trešajām valstīm no vienas puses un Eiropas Savienības dalību valstīm no otras puses. Šis debats jau mums bija pagājuši nedēļa par Rumāniju. Plenārsēdē Strasbūrā mēs par to diskutējām. Mūsu startautiskie partneri pamatoti kritizē Eiropas parlamentu par to, ka uh, Uh, tiek izdarīts spiediens uz šīm valstīm ievērot starptautiskos standartus, bet mūsu pašu mājās, paši savās struktūrās, piemēram, Slovākijā, Rumānijā, savās dalībvalstīs, Eiropas Savienība un Eiropas parlaments tā negribīgi ir jāģē uz šādām lietām un uh, ir bezspēcīgi, nevar piespiest šīs valsts ievērot noteikumus. Uh, Mums vajadzētu konsekventēk būt, uh, rīkoties attiecībā uz šīm politikām, un mums vajadzētu aicināt Eiropas ārējos darbības dienās attiecīgi rīkoties. Kas attiecas uz Eiropas kaimiņa attiecību politiku? Es uh, šeit redzu, uh, ka šīs valstis, daudz no valstīm joprojām uh, maksā savu cenu par komunistu pagātni. Mums ir eh, Eiropas Savienībā bijušie, bijušās komunismu valsts, viņiem arī ir savi mīnusi, bet ir valsts, kas ir vēl sliktākā situācijā šajā kontekstā. Tātad mums vajadzētu ne tikai runāt par eh, Ķīnu, Krieviju un Tibetu vai Baltkrieviju, bet varbūt eh, pievērst lielāku uzmanību Eh, visām Eiropas eh, kaimiņu valstīm. Es jums vēlu visu to labāko, Donska kungs, veiksmi darbā, un es ceru, ka varēsim eh, sadarboties traucīgā atmosfērā. Paldies! Paldies, Tokeš kungs! Un tagad vēl divi, trīs uh, deputāti, kas, cerams, izteiksies īsi, ir ar Latforda nākamā. Thank you very much. Man... Paldies, priekšsēdētāji! Es tiešām gribēju tikai pirmkārt piekrist tam, kas tikko tika teikts par konsekvenci. Šeit ir pāns, kas aicina sadarboties eh, starp kohom un prep, es to atbalstu, lai veidotu saskaņotību starp iekšējo un ārējo politiku. Diemžēl šeit uh, izvērtējot to, kas notiek Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir iejaukusies politika. Un uh, daži uh, šeit pieminēja Rumāniju, Hungā, Ungāriju un runājot par to, vai te ir bijuši vienot standarti vai dubult standarti, nu labi. Es domāju, ka visi mēs varam būt viensprāts par to, ka ja mēs savā teritorijā nedarbojamies ticami, tad arī ārvalstīs nu, mūs neizticēsies. Vēl viena lieta, ko gribētu, lai mēs darītu, varbūt varētu iesniegt uh, grozījumu, ja tas te nav iekļauts, proti prasīt izvērtējumu tam, kā dalībvalstis ir parakstījušas un ratificējušas starptautiskos instrumentus, jo īpaši a, tās, kuras mēs prasām KSP plus valstīm parakstīt un ratificēt. Jo es nesen a, dzirdēju, ka ir panākt zināms progress a, attiecībā uz konvenciju, attiecībā uz piespiedu nolaupīšanām, ja pazušanām. Un nav tā, ka visas dalībvalstis būtu parakstījušas un vēl ratificējušas šo konvenciju, un šķiet, ka nav tāds uh, mehānisms, lai nodrošinātu konsekvenci dalībvalstu rīcībā, jo tā ir dalībvalstu atbildība. Es ceru, ka mēs varētu šeit par to vairāk parunāt, proti, ka ir nepieciešama lielāka konsekvence. Par vārdu brīvību. Es domāju, ka mums būs kaut kas jāsaka par nesenajiem notikumiem, par jaunākiem notikumiem un par to, cik sarežģīti ir eh, paust eh, to, ka rietumvalstis nav atbildīgas par visu, kas tiek publicēts eh, to mēdījos. Tas ir maldīgs uh, iespējas, vai vismaz dažās arāba valstīs tas tiek eh, nepareiz saprasts, un arī ASV nav atbildīgi par visām publikācijām uh, tieši saistē, kas atrodas uz ASV serveriem. Tātad varbūt par to vajadzētu šeit tā ļoti prātīgi noformulēt, bet kaut ko par to iekļaut. Uh, par vārda brīvību un reliģijas respektu, jā, bet uh, nav tiesību nesaskarties ar apvainojumiem. Tātad mums vajadzētu šo um, ziņojumu arī paust šo vēstījumu. Tātad uh, respekts pret kāda uh, cilvēka reliģisko pārliecību nenozīmē, ka uh, var novērst uh, zaimošanu. Un, piemēram, Pakistānā tas mm, tiek uh, eh, ieviest tādā veidā, ko mēs domājam, varētu nosodīt. Un es domāju, ka par to vajadzētu runāt šajā ziņojumā. Paldies, Andrikienas kundze, lūdzu. Senkumadiņš. Paldies, priekšādātājs kundze. Es domāju, ka šis eh, ziņojums ir eh, ļoti profesionāli izstrādāts, šis ziņojums par demokrātiju un cilvēktiesībām. Uh, Visi horizontālie jautājumi, kas eh, ir jāpiemin, jau ir iekļauti ziņojuma projektā, tā skaitā demokratizācija, vārda brīvība, bērntiesības, eh, reliģijas vai ticības brīvība un arī tādas programmas kā Eiropas Savienības cilvēktiesību dialogi, arī ANO eh, jautājumi, sankcijas un demokrātijas klauzulas nolīgumos. Tātad uh, Dānska kungs apsveic jūs, eh, jūs esat paveicis labu darbu, un es iesniegšu vairākus grozījumus. Paldies! Paldies, un tagad Gžiba kungs īsti lūdzu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować również za Paldies, es gribētu pateikties par šo prezentāciju, par šo ziņojumu, un es gribētu lūgt arī citas starpā pastāstīt, cik daudz šādu punktu ir, kuros ir iesniegti grozījumi, jo es gribētu vērst uz uzmanību uz uh, nevalstisko organizāciju un sabiedrības iesaistīšanu, jo uh, Eh, tie tiešām ir izrādījušies eh, ļoti labi sadarbības partneri eh, cilvēku tiesību aizsardzības jomā, un šeit es gribētu pieminēt arī ombudu institūciju. Vēl es gribētu teikt, ka ļoti daudz dažādas ANO struktūras, augstie pārstāvi darbojas, un mēs ļoti cieši strādājam kopā ar uh, Eh, Eiropas padome, eh, kas eh, arī ir ļoti daudz devus cilvēktiesība aizsardzības jomā un gribētu runāt arī par cilvēktiesību konvencijas ratificēšanu. Piemēram, mēs šeit gribētu pasvītrot šo plašo sadarbības tīklu uh, kas, kas, kas, kas, kas teiksim, darbojas un cilvēku tiesību aizsardzībai, lai arī dažreiz varbūt dažādās struktūrās ir atšķirīgi viedokļi par to, kā mēs raugamies uz cilvēku tiesību aizsardzību un ko mēs saprotam ar cilvēku tiesību aizsardzību. Un vispēcot. Ja ziņojumā netiek pieminēta neviena valsts, tad es ne, nebūtu pieminēta, tad es arī nerunātu par šo punktu, bet kas, nu, tas, kas notiek patreiz Sīrijā, ir viens no ļoti labiem piemēriem tām, kā starptautiskā krimināla tiesa varētu nospēlēt savu izšķirošo lomu. Un visbeidzot, kā Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai, es domāju, mēs varam būt lepni par Eiropas instrumentu cilvēktiesību aizsardzībā. Paldies! Tagad, diemžēl, mēs jau esam pārsnieguši atvēlēto laiku, bet tomēr došu vārdu jums, Vasilevskas kundze. Daltons kungs, mums ir izveidota eh, šī kontaktgrupa, kur daudz, par daudz runājumu, un Tavariškungs vakar arī runāja par savu ziņojumu, un šī kontaktgrupa visu laiku darbojas. Un varbūt jūs arī varētu izveidot šādu kontaktgrupu par savu ziņojumu, un tad attiecīgi būtu iespēja arī kopā ar ārējās darbības dienestu padziļināti apspriest jā, diemžēl man tagad ir jābeidz debatas un nu, lasīšu termiņus pār grozījumu iesniegšanu. Tātad tas ir 25. septembra pusdienas laiks, pulkstens 12. Afetā mēs to apspriedīsim 18. oktobrī. Vēlreiz eh, tā tiks eh, apspriests 6. novembrī Afetā. Tas tiks apspriests un decembrī būs. Uh, plenārsētē šis ziņojums, un kā Donskungs teica, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai ievērotu šos termiņus. Labi, pirms sākam paplašinātā biroja sēdi, vēl punkts citi jautājumi par Kazahstānu. Mums, bija, ļu, mums ir paredzēta ļoti gara uzklausīšana rīta afetā, bet cilvēktiesība aizstāvs no Kazahstānas Softs Kungs Uh, lūdza uh, pievērst uzmanību vienam konkrētam gadījumam. Coftis kungs, es lūdzu jūs izteikties tikai trīs minūtes par būtību. Lūdzu, vārds jums. Ok, thank you. Paldies, centīšos izteikties īsi priekšsēdētājs Konstāms un kungi, ņemot vērā to, ka Eiropas parlaments jau ir pieņēmis rezolūciju šajā jautājumā un ir paudas bāžas par politiskās opozīcijas apspiešanu Kazahstānā, gribētu informēt par jaunākajiem notikumiem šai sakarā. 16. decembrī Kazahstāns neatkarības dienā ir paredzēta uh, valdības um, uh, organizēta demonstrācija, uh, bet, kā jūs zinat, mierīgā demonstrācija tika pārvērsta pār masu nekārtībām. Un tā vietā, lai policija izmantotu mierīgus līdzekļus pūļu savaldīšanai tika izmantoti šaujamieroči, kas noveda pie konkrētiem cilvēku upuriem. 2012. gada pirmajā pusē notika vairāki krimināla procesi, kā rezultātā tika piespriesti ilgi ieslodzījumi termiņi daudziem aktīvistiem no opozīcijas puses. Aprīļa sākumā Mangistāo provinces tiesa uzturēja apsūdzības pret uh, visiem iepriekš apsūdzētajiem un noraidīja um, apvainojumus spīdzināšanā. Atbilstoši liecinieku liecībām, politiskā opozīcija ir tikusi krimināli sodīta. Ņemot vērā e, šo situāciju var teikt, ka tiek izmantota um, pa, padomju laikā iepriekš izmantotā propaganda tīpaši alka partija to izmanto un kā apstiprinājums eh, tam un eh, Paul Murphy ierašanās Kazahstānā arī ir tikus vērtēta negatīvi. Jāsaka, ka visi pasākumi ir politiski pasākumi, visi vērsti pret opozīciju. Es aicinu jūs vērsties pie Kazahstānas varas iestādēm, pieprasīt esošās situācijas uh, korekciju, startautiskas komisijas izveidošanu, lai veiktu neatkarīgu uh, izmeklēšanu par notikumiem 2011. gada decembrī, apstādināt visus kriminālu procesus, un nodrošināt politiskās opozīcijas netraucēt darbību. Paldies! Paldies! Man šķiet, ka jūs zinat, ka mums būs pilna uzklausīšana par situāciju, bija po, uzklausīšana par situāciju Kazahstānā pavisam nesen, un mēs runājām par ārotbiedrību aktīvistiem, kas tika saukt pie krimināla atbildības. Mēs par to tātad jau runājām. Mēs nosūtīsim jūsu informāciju arī AFET komitejai saistībā ar rītdienas uzklausīšanu. Tagad slēdzu publisko sēdes daļu, un mēs pāriem pie paplašinātās biroja sēdes, un tādēļ lūdzu visus tos, kuri nav paplašinātā biroja sastāvā, lūdzu pamest šo telpu. Paldies!